So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind schon weit über. Darbie kolēģi, mēs jau esam būtiski iekavējuši laiku, bet uh, pirms īsa brīža nebija daudz kolēģi, tagad daži ir ieradušies un es konstatēju, ka Rotbērens kundze un Šliterkungs arī šeit ir, un mēs nemainīsim darba kārtību šodien, līdz ar to darba kārtību pieņemta. Priekšstādātāja paziņojumi. Pieejams ir tulkojums visās valodās, arī horvātu, izņemot eh, igauņu un maltiešu valodas. Visas pārējās valodas ir pieejamas. Kam vēl nav tulkojuma? Fine. Nē, tagad visiem ir liekas. Tātad vēlreiz atkārtošu, visas valodas ir pieejamas, arī horvātu, bet nav tulkojumu maltiešu un igauņu valodās. par grīs ziņojumu saīsinātais uh, otrais lasījums. Padome lems. Un uh, arī uh, pirms 1. jūlija uh, būs tulkojums visās valodās, kad horvātu valoda būs nepieciešama, bet padomu to pati nokārtos. Un trešais paziņojums 24 proti šodien, 24. aprīlī, ir no 13. līdz 14.45 uh, darba sēde par jaundzimušiem bērniem ASP uh, 5G2 telpā. Vilmats kundze, Peterlis kungs vadīs šo darba grupas sēdi, kas vēlas piedalīties. Lūdzu, esiet laipni aicināti. Uh, Un ceturtais sveicu apmeklētāju grupu, 14 eh, studenti no uh, juridiskās augstskolas Marija Aps eh, institūtā Briselē. No 15. līdz 15.30 viņi mūs šodien apmeklēs. Un arī 20 darbinieki, kas palīdzēs sēdes norisēji. Piektais paziņojums. Mums ir jauns uh, deputāts uh, vidas komitejā Franko Monāni. Viņš ir uh, pie grupām nepiedarošs deputāts un viņš ir pilntiesīgs deputāts šajā sēdē. Tie bija priekšstādātāji paziņojumi. Un tagad protokola apstiprināšana 17. 18. decembris, ja nav nekādu iebilžu, tad apstiprināts. Un nākošais punkts Darmārs Rots Bērentas ziņojums. Regula, kas attiec uz medicīniskām ierīcēm, pusotra stunda aptuveni būs diskusija par šo jautājumu. Un tāpat arī kopā ziņojums, ko izstrādājas Petro Līze in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces. Mēs šos jautājumus skatīsim kopā, ja neviens a, neprotestē. Un kā pirmai došu vārdu referentei, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, un ja atļausiet, tad lūdzu kolēģi izpratni un arī tulku. Es to angliski izskatīšu, uh, jo mēs šo jautājumu uh, angliski diskutējam. Kolēģi, kā jūs zināt, uh, mums jau bija viena uh, ēnu referents sēda, un es atbalstu komisijas priekšlikumu, jo ir pēdējais laiks, lai tiktu pārskatīta, uh, ši, pārskatīt šis vairāk kā 20 gadu vecais juridiskais ietvers. Es domāju, ka tas ir labs izējas punkts. Varbūt, ka in vitro daļā tas ir pat labāks izējas punkts nekā uh, manā jautājumā par medicīniskajām ierīcēm, bet, manuprāt, šeit ir nepieciešams izmaiņas, un tās ir tekstā jāievieš. Sākumā, pirms pieskaršos detaļām par šīm izmaiņām, eh, pateikšu, ka eh, inovācijas nav eh, galvenais mērķis, bet es gribu panākt ātru pieeju pacientiem, bet arī nodrošināt viņu drošību un uzsveru, ka jā, es gribu ātru pieeju pacientiem, jo dažas uh, kompānijas uh, nepareiz informē ne tikai uh, pilsoņus, bet arī deputātus, uh, sakot, ka mans priekšlikums pagarinātu tirgus pieeju. Tā nav tirmeli. Es domāju, ka tomēr mēs visi uh, esam viensprāts, ka pacientu drošība ir uh, tikpat svarīga un medicīniskās ierīces, kas tiks palaistas Eiropas tirgū, ir jāpārbauda reālā dzīvē, lai tas dotu reālu labumu pacientiem. Un eh, tāpēc arī jāpārdod šīs ierīces kā patiesas inovācijas, ja tās ir inovācijas. Tātad par izmaiņām. Kas ir eh, galvenās izmaiņas manā ziņojumā? Uh, un es uh, ceru, ka izmantošu savu laiku efektīvi. Sākumā ar aptvērumu un uh, klasifikāciju šīm medicīnas ierīcēm. Esmu iesniegus 5. un 22. un 140. grozījumu par to gribu nodrošināt, lai netiktu iz, izslēgtas bioloģiskās ierīces, un uh, ir tādas uh, ierīces, uh, kuras uh, ir līdzīgs kā, piemēram, sālsūdens un tam līdzīgas lietas, un par aptvērumu tas vēl būtu jāpapēta. Tagad par uh, tirgus uh, atļauju izsniegšanu. 67. un 79. grozījums. Šobrīd mums ir vienkārša ziņošanas sistēma. Es uzskatu, ka mums ir jānošķir uh, ierīces, uh, to atšķirīgās klases, un ka mums ir atšķirīgi jāvērtē pieeja tirgumu. Uh, dažādos aspektos, runājot par drošību, par izmēģinājumiem pirms laišanas tirgu, par klīniskajiem datiem pirms pieejai tirgu, pie, pieejai tirgumu un arī runājot par certifikācijas iestādes kompetencēm. Tātad šajā sistēmā es piedāvāju dažās jomās centralizēto un uh, citās jomās decentralizēto procedūru. Uh, Un eh, visas eh, ierīces, kas ir implantējamas, tātad eh, mēs skatīsim 2B vai 3 klases ierīces. 41a jaunu pāntu es piedāvāju, tur ir centralizēta procedūra medicīnas aģentūrai Londonā. Tur ir runa par inovatīvām implantējumām ierīcām vai kur ir paredzēts eh, implantēt eh, medicīnisku vielu. Un eh, tātad ir trīs posmu sistēma un vienkāršajām lietām būs decentralizētā sistēma un tas ir priekšlikums no manas puses kolēģi, bet es tiešām ticu, ka mums ir jāmaina tagadējā sistēma. Ja jūs esat gatavi atbalstīt manu pozīciju, vai ja mēs atradīsim kompromisā atšķirīgu pozīciju, bet mums ir jānošķir uh, pieeja tirgumu. Un tūlīt runāšu par uh, paziņošanas iestādi. Uh, varbūt daži tagad uh, saka, ka būs kavēšanās uh, līdz ar manu priekšlikumu, bet tagad jau ir uh, ļoti īsi termiņi, un uh, manā priekšlikumā ir paredzēts centralizētajā procedūrā maksimāli 9 mēnesi, lai kaut ko laistu tirgu, un šobrīd uh, kādi ir šie termiņi vienkārši, lai atspēkotu tos melus, kas tiek publiski pausti ļoti provokatīvā veidā, proti, ka pacientiem būs jāgaida trīs gadus, uh, un tas ir bezatbildīgi, ka daži medicīnas eh, uzņēmumi un eh, organizācijas to pauž, un šādu lobēšanu es vienkārši ienīstu, jo tas ir pilnīgi eh, slikti un nepareizi informācija tiek sliekta. Par tagadējo termiņu uh, Saskaņā ar tagadējo likumdošanu komisijas ietekmes novērtējumu un saskaņā ar informāciju, ko uzņēmums sniedz komisijai, tagadējā sistēma paredz, ka divi ar pus līdz četri mēneši vidē ir vajadzīgi trešās klases ierīcēm. Jaunais komisijas priekšlikums šai sistēmai, kā, kāda tā ir tagad, pievieno vēl trīs mēnešus ar šo te izpētes procedūru un tā tālāk. Tātad mēs uh, sasniegtu 7-8 mēnešus. Mans priekšlikums paredz par uh, atļauju izsniegšanu, lai žinai tirgu paredz decentralizētajai procedūrai 7,5 mēnešus maksimāli un centralizētajai procedūrai 9 mēnešus maksimāli. Tātad mēs runājam par uh, Uh, tādu pašu laiku decentralizētajā procedūrai un varbūt maksimāli divus mēnešus vairāk centralizētajā procedūrai. Un uh, visi, kas saka, ka kaut kas ir savādāk, melo, vai arī vienkārši pārāk stulbi, lai izlasītu un saprastu. Un es ceru, ka šie uzņēmumi nav uh, tik stulbi, jo viņi taču ražo produktus pacientiem. Es ceru, ka tā tiešām nav. Par pieeja tirgumu. Tagad nākamā daļa, kurš drīkst uh, runāt par uh, pieeju tirgumu. 43. līdz 66. grozījums un 136. Uh, līdz 139. grozījumam. Vienalga, ko mēs panāksim par pieeju tirgumu vēlāk, mums ir jānodrošina, lai šajos, šajās struktūrās, kas strādā pie pieejas tirgumu būtu kompetenti cilvēki. Mēs taču negribam, lai kāds maiznieks, piemēram, izsniedz certifikātu par uh, um, gūžas implantu laišanu tirgu vai jūs automehāniķis to dara. Jūs taču gribat, lai kāds, kas uh, sniedz šo atļauju, būtu kvalifikēts, uh, lai viņam būtu pieredze. Tātad šīm autorizācijas iestādēm ir jābūt štata darbiniekiem, kas ir kompetenti un ir jābūt caurskatāmībai šeit par pieredzi klīniskajos pētījumos, bet kas tagad notiek, eh, tiek pieņemta apakšu uzņēmēji, bet neviens nezin, kas tie ir par cilvēkiem vai uzņēmiem, kas strādā, un es piedāvāju, lai tas tiktu izmantots tikai ierobežotā gadījumu skaitā, un ka būtu in, jāinformē sabiedrība par to, kas ir šie apakšu uzņēmēji. Tātad eh, mēs tad varēsim uzzināt, vai atļauju izsniedzošā iestāde mm, būs izmantojusi savus speciālistus vai pieņēmusi kādus apakšu uzņēmējus. Un ir jānodrošina arī, lai attiecīgajām iestādēm ir attiecīgie reģistri nacionālajā dalībvalstī. Un nodevas, ko prasa nacionālās iestādes, ir jāpublicē publiski, un tām ir jābūt salīdzināmām. Uh, Šobrīd jūs varat uh, par 1000 eiro paziņot uh, um, Uh, tātad par uh, gūžas implantu uh, mēnešu laikā, un tas varbūt arī 9 mēneši, un jūs varat maksāt arī 50 tūkstošus eiro. Tātad tādas ir šīs atšķirības. Jūs visi zināt, kādi ir šie piemēri, tos esat lasījuši. Tas ir tas veids, kā es vēlos uzlabot paziņoto iestāžu kvalitāti, jo tās būs svarīgas šajā sistēmā, vai nu tajā, ko es piedāvāju, vai jebkur veidu sistēmā. Uh, Tātad šai eh, iestādei ir jābūt attiecīgajai medicīniskajai un farmakoloģiskajai kompetencei. Pēdējais uh, punkts. Uh, Tātad ierīces, kas ir vienreiz lietojamās un daudzkārt lietojamās. Vienreiz lietojamās nozīmē, ka to izmanto vienā procedūrā vienam pacientam un neko vairāk. Bet mēs ļoti labi arī zinām, ka šie vienreizējās lietošanas produkti bieži vien ir dārgi un tiek lietot vairāk kārt. Mums nav skaidras prasības par to, kā tie tiek pārstrādāti, un ja tie tiek pārstrādāti, vai tas tiek darīts pareizi un kurš to dara. Komisija, eh, manuprāt, ir paredzējusi tādu neleģisku klasi, eh, kur ir uh, vienreizējās lietošanas uh, ierīces, ko var pārstrādāt. Esmu šeit iesniegusi dažus noteikumus, lai nodrošinātu, ka tikai tās ierīces, kas ir uh, marķētas kā atkārtot lietojums, var tikt pārstrādātas. Tātad pārākārt lietojums var pārstrādāt un ar izņēmumu uzņēmumu ražotājs var uh, Uh, marķēt uh, ierīci uh, kā vienreizēs lietošams, ja te ir zinātniski pierādījumi, ka to nevar izmantot vairāk kārt. Un bieži vien um, tātad slimnīcas nepiemēro šo marķējumu norādi un uh, Bet tad ir jāvar pierādīt, kā var droši pārstrādāt vienreizēju lietojamu ierīci drošā veidā, lai to var lietot atkārtot. Tad, tad ir jānodrošina, lai vienreizējās lietošanas marķējums tiek lietots tikai tad, ja ierīces nevar pārstrādāt, vispārējais ir jālieto atkārtot, mums ir standarti labā praksa, lai to, tās pārstrādāt un lietot atkārtot. Tie ir galvenie punkti, kurus gribēju izklāstīt par klīniskajiem pētījumiem 25. līdz 29., 84. līdz 96. grozījums, lai nodrošinātu, ka e, būtu efektivitāte un e, labums pacientam. Tas šeit tagad nav iekļauts, un es gribu nodrošināt, lai e, ētikas komitejai būtu jāsniedz atļauja klīniskā pētījuma veikšanai. Uh, to esmu iesniegus, un arī citi kolēģi šāds kolēģis iesniedz par vigilants un tirgus uzla, uzraudzīšanu. 97. un 102. grozījums. Eh, es gribu nodrošināt, lai eh, tiek norādīts datums un vieta, kur ir noticis kāds incidents. Uh, Un tas ir tas, ko vēlas uh, medicīnas darbinieki, jo viņi zina, ka ierīces kļūme var būt uh, tieši ierīces kļūme, bet varbūt arī, ka medicīnas personāls ir pieļāvis kļūdu, un tāpēc ir jābūt šiem datiem. Priekšsādātājs ļoti ātri uh, gāja cauri visam šim uh, dokumentam un tik un tā runāja pārāk ilgi. Uh, esmu būtiski mainījusi teksta uh, um, uh, struktūru, tas ir 110. līdz 119. grozījums, un tagad esmu prezentējis jums savas idejas, labprāt uzklausīšu Ānu referents un citus kolēģus. Paldies! Paldies, uh, Ragmāra un Pērenda, un tagad sāksim um, dot vārdu Ānu referentiem. Magīnes skundz, lūdzu. Uh, thank you, Chairman, and thanks to our... Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentei par skaidro nostājas izklāstu. Vispirms gribu komentēt dažus grozījumus. Un pirmkārt, atgriežoties pagājušā gada februārī, kad komisija izskicēja darba plānu medicīniskām iekārtām, un es gribētu komisiju lūgt aktualizēt informāciju, jo nu ir pagājis apmēram gads, kopš šis plāns ir izveidots. Un vai mums jau ir kādi rezultāti par to, kas ir sasniegts dalībvalstīs, piemēram? Dalībvalstīm tika lūgts pārbaudīt iecelšanu šīm e, struktūrām, lai tās varētu pārbaudīt iekārtu atbilstības pēc savas pieredzes, vai mēs varam pārbaudīt šajā ziņā, kas notiek uz vietas, vai ir bijušas kādas inspekcijas, vai mēs zinām, vai tas pēdējā gada laikā ir noticis un kādi ir bijuši rezultāti. Par uzraudzības sistēmas uzlabošanu, kas tika modināta Es domāju, ka komisija varētu palīdzēt mums pieņemt labākus likumus, ja mēs eh, precīzi zinot, kas ir šajā jomā noticis pēdējā gada laikā. Es gribētu zināt, ko komisija ir uzraudzījusi un ceram, ka sistēma ir uzlabojusies, jo mēs visi šeit strādājam pie vieniem mērķiem, lai varētu uzlabot pacientu drošību lai iekļautu inovācijas, jaunas medicīnas ierīces tirgu un lai šīs ierīces būtu drošas pacientiem. Šeit eh, mērķi ir vienoti, taču mums vajadzētu iet vienoti pa šo ceļu, lai sasniegtu mērķus. Un tagad dažas domas, ko referenti piedāvāja. Pēdējais um, grozījums ir mazliet piesardzīgs, un es neesmu pārliecināts par centrālu eh, autorizācijas veidu. Un esmu pārliecināta, vai ar šiem grozījumiem mēs panāksim labāku situāciju nekā šobrīd. Mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs stiprināsim vienādā veidā uh, kompetentās lemjaiestādes un apziņotās struktūras, tad mēs panāksim labāks rezultātus pacientiem. Un es domāju, ka mums ir īpaši jākoncentrējas uz to, kas būtu jādara kompetentām lēmējiestādēm un ko tās nedēļ. Tāpat arī ir jādomā par pieredzi, kas būtu iegūstama, bet kura vēl nav iegūta, un tā būtu daļa, kur šo nozari varētu uzlabot. Having... Par paziņotajām institūcijām. Vienmēr ir labāk, ja ir iekšēji eksperti, nevis tie tiek piesaicināti, pieaicināti no ārpuses, un dažkārt ir nepieciešams um, lai pieredze būtu apritē, lai cilvēki vienmēr saņemtu jauno informāciju, nevis lai uh, strādātu tikai ar esošām iestrādēm. Un tāpēc mums ir pilnīgi noteikti eksperti šajās apziņotajās struktūrās vajadzīgi, bet nebūtu labi, ja eksperti savas zināšanas neuzlabotu. Tālāk par nodavām, kas tiek saņemtas gan kompetentajām lēmēju iestādēm, gan apziņotajām institūcijām. Un būtu ļoti žēl, ja tiktu meklēt visapkārt viszemākā cena, bet atkal no otras puses vajadzētu izvairīties no situācijas, ka cenas skrien debesīs. Tāpēc arī šis jautājums būtu jāapsver. Atgriežoties pie autorizācijas procesa, kas ir, manuprāt, referents priekšlikuma būtiskākā daļa. Mums šeit nav īstas skaidrības, ka tādā veidā mēs nonākam pie labākas sistēmas, un tāpēc savos grozījumos es gribētu piedāvāt stiprināt komisijas priekšlikumu, lai uh, mēs varētu uh, sasniegt tādus rezultātus, kādus esam iecerējuši. Un tāpat ir jāstiprina pēc pārdošanas uzraudzība, un arī apziņoto stru struktūru loma ir jāstiprina, un arī kompetentajām lēmējiestādēm ir jādara tas, uh, kas tām ir pienākumos, ja mēs vēlamies pievienot vairāk kaut ko, taču mums ir jāpārliecinās, ka jau esošais ir tiek ieviests. Pāriesim tagad pie vienreizējas lietošanas. Domāju, ka ļoti rūpīgi ir jāsturas pret šo jautājumu. Un tāpēc rūpīgi lasīju priekšlikumu. Ja es esmu pacienti un esmu slimnīcas gultā un redzu, ka slimnīcā tiek skalota kaut kāda iekārti, kas ir paredzēta vienreizējai lietošanai, es būtu nobažījusies. Es domāju, ka kamēr nav pierādīts pretējais vai norādīts pretējais, viss būtu vienreizējas lietošanas, taču kā tas ir īstenojams ražotājam un kā tas varētu ietekmēt veselības aprūpas sistēmu. Mēs zinām, ka tas notiek, bet vai pacienti un viņu grupas pilnībā apzinās savas bāžas. Tāpēc, es domāju, mēs atkal varētu piedāvāt citus risinājumus. Un kopsavilkumā priekšsādātāji pie vienotiem mērķiem mums ir dažādas pieejas, kā tos sasniegt. Un iespējams, ka mums ir jāmeklē vēl pašiem kompromisi savā starpā. Pamā. Nākošais runātājs Holgers Krāmers. Jā, es domāju, ka referenti ir iesniegusi nu vienkārši izcilu dokumentu. Tas ir uh, pamats mūsu darbam, tas ir solis pareizā virzienā un izšķirīgajos punktos sasniegsim kompromisu. Es varu pievienoties iepriekšējai runātāji un teikt, ka būtiskie punkti ir tādi, ka var tos atbalstīt, bet, nu, trīs minūtēs nebūs iespējams par visu runāt, tad ir izcelšu dažas no tiem. Es domāju, ka produktu klasifikācijā komisijas priekšlikumā ir daži noteikumi. Uh, kas, manuprāt, ir nu pārāk nenoteikti un kas radīs juridisko nenoteiktību. Tādēļ es par 21. noteikumu svītrošanu to atbalstu. 19. noteikums nu, tāds paušāli vērtējums par nanomateriāliem, kas tiek kā riska materiāli um, noteikti, um, es domāju, ka tas nerada vislielāku um, drošību, bet gan uh, rada izmaksas un birokrātiju. Es domāju, ka mēs esam um, uz pareizā ceļa un varam atbalstīt visu to, kas būs kā priekšlikums izteikti. Ja uh, pasņotās iestādes uh, tiek uh, informētas, un šeit, protams, arī ir uh, norādīts arī, ka ir nepieciešams zināšanas brīdī, kad uh, medicīnas produkti tiek uh, notificēti un certificēti. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu plašāk pārbaudīt tirgu attiecībā uz produktiem, kas jau ir tirgu. Ir jāgūst ātrāk informāciju par uh, to, kas ir noticis. Un, protams, ka vairāk datu ir nepieciešams, arī datu bankas jāveido lai šo informāciju o, pārvaldītu. Rotberens kundze zina, ka man īpaši nepatīk idejas par centralizēto pielaidi. Piekritīšu Megines kundzes teiktajam. Manuprāt, ka nu, jādomā arī no cita redzes punkta. Kas galu galā mums uh, dos lielāku drošību pacientiem? Norādīšu uz tādu jaunu pētījumu Bastons uh, Consulting Group. Uh, ir uh, izpētējusi situāciju ASV. Zinu, ka ASV ir centralizēta medicīnas produktu uh, certificēšanas iestāde. Un uh, ES un uh, ASV tirgos nav tādas būtiskas atšķirības. Vismaz to saka šis pētījums attiecībos medicīnas produktiem, kas nozīmē, ka arī uh, šeit uh, ES nav vairāk produktu atsaukt uh, nekā ASV dažādu problēmu dēļ. Līdz ar to mēs varam tā kritiski padomāt par to, kā mēs uh, turpinam darbu. Un es domāju, ka ir uh, iespējams kompromiss priekšlikums par komisijas priekšlikumā izteikto koordinēšanas grupu medicīnas ierīcēm, kāda būtu tad tās kompetence un tā tālāk. Es domāju, ka nav īpaši saprātīgi šai, šai medicīnas koordinēšanas grupai izteikt kādus tādus, tādus priekšlikumus, kas pātrinātu vai palēninātu um, produktu certifikāciju. Bet pareizā uh, iestāde, kas varētu pārbaudīt, kontrolēt un iespējams arī certificēt, par to mums vajadzētu padomāt un uh, vajadzētu kvalitāti, ekspertīzi un specializāciju šīm iestādēm kāpināt uh, un ne kura, ne jebkura šī uh, iestāde varētu darīt pilnīgi visu attiecībā uz visiem produktiem. Un uh, šī vienreizējā lietošana vai nē, visas diskusijas par to es piekritīšu referentei un teikšu, ka nu, nu, nav loģiski, ka ir uh, eh, noteikumu, kā otrais izmantot vienreizējas lietošanas preces. Vienreizējas lietošanas preces ir vienreizējas lietošanas preces. bet nu, vienkārši uh, norādas to, ka tas ir vienreizējs lietošanas produkts, uh, neatrisinās problēmas. Un uh, drīzāk ir problēmas uh, ar atkal sagatavotiem produktiem nekā ar vienreizējas lietošanas precēm. Tādēļ nu, ir jāpadomā, kādas noteikumus mēs tagad ieviešam, lai vienreizējas lietošanas preces atkal netiktu sagatavotas lietošanai. Tas ir skaidrs, bet praksē tas tā notiek. Uh, un to ir grūti novērst. Bet, nu, būtiski ir tas, ka tie, kas šos medicīnas produktus atkal sagatavo darbam, lai tos arī uh, striktāk uh, kontrolētu. Tā tad, nu, es domāju, ka mēs radīsim kompromisus un tās pretrunas, kādas ir šī daļējā pielaide. Un es domāju, ka mēs radīsim tādu labu kompromisu. Esmu pārliecināts par to. Paldies! Paldies Krāmerkungam! Nu, jūs runas laiks tiks atvilkts no nākošā uh, punkta diskusija laika. Nākošais runātājs Mišels uh, Rivasī. Paldies priekšsēdētāji, kungs. Rivasī kundzes atvainojas. Rodbērens kundze piedāvā sistēmu un ievēro dažādas termiņus, un tas ir nozīmīgi. Uh, Pavisam īsi trīs punkti. Pirmkārt ir caurskatāmība informācijai, kontrola un pārvaldība. Par caurskatāmību runājot, es gribētu referents kundzei teikt, ka ir uh, vēl tālākajā caurskatāmības uh, jomā, uh, kas attiecas uz klīniskiem pētījumiem un datu uh, tālāku nodošanu, tāpat kā direktīvā par klīniskiem pētījumiem 1049 noteikums tiek pielietots, kas nozīmē, ka veselības aizsardzība ir um, viss būtiskākais, kas ir jāievēro arī klīnisko pētījumu sveicot. Un uh, ne tikai rezumē, bet arī dati ir uh, jāsniedz tālāk. Un ja grib uh, kāds veikt kontroli, tad uh, to varētu arī veikt attiecībā uz visu pētījumu kopumu, jo bieži vien uh, nav nemaz pieejas šāda veida informācijai. Tagad par kontroli Nu, kā kontrolēs visas šīs certifikācijas iestādes? Eh, ir tiek teikts eh, dalību valstīs. Bet es baidos no šīs, eh, šī interešu konflikta dalību valsts un certifikācijas iestāde dalībvalstī pašā. Es esmu diskutējis ļoti daudz ar šiem inspektoriem, un viņi saka, ka tad, kad dalībvalstī ir kāds nu, tāds brīdinājums, un tad ir jādodas certifikācijas institūcijas pārbaudīt, tad ir diskusijas un uh, arī uh, attiecībā uz valsti, kas ir šo brīdinājumu aizsākus. Tātad, nu, tāds dubults darbs. Un paralēli uh, uh, kontrole ir uh, jāmeklē kļūdas vai no lietotāji vai arī uh, medicīnas personāls. Ir jābūt ļoti vērīgiem attiecībā uz uh, uh, medikamentiem nedrīkst pieļaut situāciju, ka blaknes uh, vairākos un uh, vai, um, paaugstinātos un arī medicīnas kļūdas paaugstinātos. Tagad par pārvaldību. Šī etiktu ekspertu komiteja, tajā būs 27 un 28 valstu eksperti. Es domāju, ka nu, tā ir tāda struktūra, kas nav īsti skaidra. Nav skaidrs, kam tā būs pakļaut. Un kad es skatos uz ASV un uh, FDA, tad ir uh, atbildība par medicīnas iekārtēm un arī zālēm. Es domāju, ka Rod Berens kundzes priekšlikums ir tāds, ka Uh, šī trešā kategorija tiek īpaši izcelt, un es to ļoti arī atbalstu. Rodbērens kundze uh, runā par inovācijām. Kategorijā 3 jādefinē, kas ir inovatīvs Uh, manā skatījumā visi terapeitiskie līdzekļi, uh, uh, arī nervu sistēmas, asinsrites sistēmas un vispārējie. Mēs nedrīkstam aizmirst arī estētisko aspektu, piemēram, protēzes. Atcerēsimies skandālu, kāds ir tagad Francijā ar BIP firmu. Tā tad vajadzētu struktūru, pietiekams centralizētu struktūru un būtu labi, ja šīs institūcijas tiktu eh, iekļautas ēmā e sastāvā. Tātad no vienas puses centralizēt un no otras puses eh, šī saikne starp eh, medicīniskiem instrumentiem un pārējiem. Bet tas skartu tikai šo trešo kategoriju un ir jādefinē vēl trešā kategorija un cik tā tā ir innovatīva iniciatīva. Tātad decentralizācija, jā, viss tas, kas ir 1, 2, 2 A kategorijā un varētu visu to decentralizēt, jā. Bet uh, tad, kad uh, implantē kādu uh, uh, produktu ķermenī un ja nav šīs certifikācijas, tad man liekas, ka ir ļoti liels risks. Un tagad par ķīmiskiem produktiem. Ir uh, jāpievieno šī CMR kritērija izpildi, proti tas nedrīkst būt kancerogēns, nervu sistēmu ietekmējošs un ar citiem riskiem saistīts. Paldies! Paldies, Jānu Kodakis kundzi aizstās kolēģis Carmanahs. Já bych nejprve chtěl omluvit paní Cienītie kolēģi, es gribu atvainoties uh, par to, ka kolēģe šodien nav zālē, un es uzstāšos par šo jautājumu. Mēs kopā skatām šo jautājumu arī ar in vitro ziņojumu par in, in vitro ierīcēm, bet, nu, ir diezgan liela atšķirība starp šiem abiem uh, ziņojumiem attiecībā uz medicīniskām ierīcēm. Regula dod mums vairāk iespēju nekā direktīva mainīt situāciju dalībvalstīs, bet nu katrā gadījumā kvalitāte ir vissvarīgākā pacientu aprūpē, bet jāskatās uz veselības aps, aprūpas sistēmu kopumā mums jāatbalsta uh, tas viss, kas ir saistīts ar augstāku kvalitāti, ar pieejamību, bet uh, nedrīkstam aizmirst uh, kopainu. Runājot par medicīnas uh, iekārtām, jāsaka, ka certifikācija ir uh, ļoti nozīmīga. Un uh, tā nedrīkst uh, paaugstināt eh, birokrātijas eh, apjomu. Un mums taču ir eh, noteikti mehānismi, nu, piemēram, atbilstības apstiprinājums, un to iesniedz šīs atbilstīgās iestādes. Es domāju, ka kontrole uh, Tāda kopēja kontrola noteiktā brīdī varētu būt kontraproduktīva. Mums ir jābūt atbildīgām iestādēm, kas pārbauda un kurām var uzticēties. Ja mēs pilnīgi visus datus un visu informāciju vēlreiz gribam uh, pārbaudīt, tad uh, nav īsti skaidrs, kas tad vēlreiz kontrolēs šo kontrolējošo iestādi. Un vēl viens jautājums par mobilām iekārtām. Uh, tā un to klasifikāciju kā medicīnas ierīci jeb nē. Piemērs. Asins spiediena mērīšanas iekārtas. Nu, tā ir medicīniski ierīce, bet to varētu pieslēgt, piemēram, telefonam. Nu, tad ir jāuzdod, vai šāds, šāda ierīce ir medicīnas ierīce vai nē. Un līdz ar to ir jautājums saistīts ar programmatūru. Un kas tad ir programmatūra? Vai tā ir medicīnas ierīces atņemama sastāvdaļa vai nē? Es esmu pediatrs. Esmu deviņus gadus strādājis um, reanimācijā. Un tādēļ gribu pāris vārdus teikt arī par vienreizējās lietošanas precēm. Kā izskatās praksē? Es domāju, ka nu nav īsti pareizi visu uh, atstāt tikai ražotāja uh, ziņā, ko viņš uzskata par vienreizējas lietošanas precēm un ko nē. Nu, kas tad pieņēmis tādus uh, noteikts lēmumus un kas tos varēs apstrīdēt? Manā uh, izpratnē labāk būtu nu, tādu pārskatīšanu aizsākt. Es esmu pats redzējis vairākus piemērus, kad katetras un dažādas vadus naktī medmās vienkārši izmaz, izmaskā, bet toreiz tā bija absolūti vienīgā iespēja. Un tas bija labāk nekā uh, brīdis, kad vienkārši tādu, uh, tādu ierīču nebūtu bijis mūsu rīcībā. Paldies! Obrigada, Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt referenti Rota Bērenti par paveikto lielisko darbu šajā te sakarā. Šis temats ir visai sarežģīts, grūts, bet šķiet, ka bija nepieciešams pārskatīt esošo likumdošanu. Rota Dagmārot Bērente sava veida pārskata Eiropas komisijas priekšlikumu veidā, kas, manuprāt, ir loģisks un saprātīgs. Domāju, ka šajā procesā mums būs iespēja detalizēti skatīt vairākus aspektus, kas ir uzskaitīti, un arī gribētu apsveikt atļauju komercializācijai, tirgus autorizāciju un arī klīniskos pētījumus un pierādījumus, apstiprinājumus un kas var sniegt nepieciešamo informāciju par um, medicīnisko ieskārtu noderīgumu un drošumu pavadot šo pasākumu ar ētiskiem aspektiem un ētisku atzinumu. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī es domāju, ka mums ir eh, not, apziņoto struktūru jautājums, notificēto struktūru jautājums atrisināms. Un Domāju, ka šai autorizācijai ir jābūt saistītai ar kādu centralizētu struktūru. Tāpat arī jāskata, kā šie jautājumi ir kopā saistāmi dalību valstīs attiecīgajās struktūrās un organizācijās, kurām ir e, jāsaka savs vārds. Runājot par apliecinājumu uzkrājumu jau esošiem ķīmiskiem e, produktiem vai endokrīn, endokrīnām vielām. Manuprāt, ir svarīgi arī šeit pieminēt to, ka jāsako likumdošanai par šiem produktiem un tām sarkanajām līnijām, kas mums būtu jāievēro šo produktu kā medicīnisku produktu sakarā. Noslēgumā vēl viens jautājums. Vienreizēja lietošana vai atkārtot izmantošana atsevišķām iekārtām saskaņā ar Rodbērendes kundzes kritērijiem. Es varētu tiem piekrist, taču vajadzētu, manuprāt, pārskatīt atsevišķus aspektus, kuri atstāja zināmas šaubas par vairākām jomām, jo ieskaitot pašas pacientus, domāju, ka viņi e, ne, nespēs e, atsevišķos gadījumos izlasīt etiķeti, un tāpēc mums ir jādomā par to, lai vienmēr mēs veidotu likumdošanu, kas ir Eiropas Savienības interesēs, lai varētu garantēt, ka šīs iekārtas kuras ir paredzētas vienai lietošanai, arī tiktu vienu reizi izmantotas visos gadījumos un nekādā veidā netiktu pēc tam nosūtītas uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības atkārtota izmantošanai. Domāju, ka tādajādi mums ir materiāls, lai sagatavotu lielisku beigu dokumentu. Paldies! Paldies! Tagad uh, uzstāsies pārējie kolēģi. Un katram maksimāli divas minūtes jāsaīsina šis uzstāšanās laiks, jo pretējā gadījumā vairs nevarēsim dot vārdu komisijas pārstāvim. Un uh, uzklausīt vēl Pēteru Līzi un izskatīt viņa ziņojumu pienācīgā laikā. Nākamā Sofija Marsekukovič, lūdzu. Thank you, prezident. Paldies priekšsādātāji un uh, paldies referentei jo mums tiešām ir nepieciešama labāka sistēma medicīnas ierīcēm. Un no manas pieredzes pirmā problēma, runājot par medicīnas ierīcēm, ir caurskatāmība. Caurskatāmība un ļoti atšķirīga pieeja atšķirīgās dalību valstīs. Un tāpēc es domāju, ka mums šeit ir jāveido arī sava veida vienotais tirgus, jo citos jautājumos mēs runājam par vienoto tirgu, bet esmu pārliecināta, ka arī medicīnas ierīču ziņā tas varētu būt liels izaicinājums. Un tad, protams, pieejama, tir, pieejama tir, pieeja tirgumu. Un tad par centralizēto sertifikāciju, jeb autorizāciju. Mans jautājums ir, um, kas būtu saprātīgs laika termiņš visam šim procesam? Jo tas ir vienmēr uh, laika jautājums. Vienmēr uh, ir jautājums, kad pacients varētu sākt izmantot šo medicīnas ierīci. Un otrs jautājums ir, uh, kur mēs varētu atrast attiecīgu uh, Eh, skaitu ekspertu. Un tad ir arī jautājums par patieso uh, ieviešanu un šo te reālo laiku, kad produkts būs pieejams. Tātad man ir sajūta, ka mums ir nepieciešama kaut kādi uzlabojumi. Un eh, kaut kāds saskars punkts Eiropas mērogā, Paldies! Paldies! Nākamā Parnalovas kundze, lūdzu. Thank you very much. Paldies! Es arī gribētu apsveikt referenti, jo visi viņas apsvērumi e, ir vērsti tieši uz pacienta drošību, un es ļoti atbalstu šādu pieeju. Konkrēti par šo ļoti delikāto jau, jautājumu par centralizēto pirmslēšanas tirgu novērtējumu. Vispirms, eh, lai izvairītos no šīs centralizētās procedūras pārpludināšanas ar pārāk daudziem produktiem, būtu varbūt eh, vērtīgi uh, konkretizēt trīs plus klases kritērijus un izslēgt varbūt dažus trešās klases produktus, ko nevajadzētu iekļaut centralizētajā procedūrā. Uh, Un vēl man ir bāžas, ka lielākā daļa paziņoto institūciju nav tādas, kur ir pietiekami daudz kvalificētu darbinieku um, štatā, un um, viņiem nav pietiekami daudz pieredzējuši un uh, attiecīgas uh, izglītības kolēģu, lai izvairītos no apakšu uzņēmē pieņemšanas. Daudzkārt ir minēts um, ASV zāļu aģentūras uh, piemērs un ir vesels saraksts uh, ierīču, kuras uh, um, nav apstiprinājusi ASV ierīci, un pēc tam tās ir atsaugs no Eiropas tirgus, jo tur ir bijušas būtiskas problēmas. Un FDA, šī ASV aģentūra, um, ir tai mandāts aizsargāt sabiedrības veselību, kamēr paziņotajām institūcijām tādas nav. Un, uh, Koordinācijas eh, grupu eh, viedoklis nav saistošs un tas nevar uzlabot patie, pacientu drošību. Centralizētajā procedūrā vajadzētu būt ierobežotam skaitam ierīču, piemēram, implantu un eh, citu ierīču klāsts te varētu būt, kas attiec uz vienreizēju lietojumu precēm. Uh, droši vien būs nepieciešams īpašs marķējums, jo ja marķējums ir viennoz, vienreizēja lietošana, tad tas var radīt pārpratums. Un es gribētu piedāvāt izstrādāt atsevišķu likumdošanas aktu par šo jautājumu. Mums nevajadzētu katrā ziņā. Uh, uh, Runātāja tiek pārtraukta, nākamā runātāja Korina Lepāža. Merci, Paldies, priekšsādātāji, paldies. Mm referentēji pār šo ziņojumu. Debats norit brīdī, kad manā valstī ir tiesas process, kurā PIP dibinātājs eh, ir atbildētājs tiesas procesā pret pacientu prasībām. Turklāt nebija TUV certificēta. Krūšu implantu gadījumā tika atteikta homoloģēšana, jo izstrādājums neatbilda standārtam. Signāli tika saņemti 2005. gadā Francijā, 7. gadā Lielbritānijā un runājot par piedāvāto tekstu. Uh, Eh, nebūtu iespējami eh, jauns PIP process. Mums ir jāsaprot eh, dalībnieku atbildību un valsts varas katru reizi mēģina domāt par vislabāko ietvaru. Taču, dārgie kolēģi, kā mēs redzam, ne, bez efektīvām kontrolēm un sankcijām vislabākā pasaules likumdošana ir tīri virtuāla. Mums ir jāveido uh, konkurētspējīgs tirgus, konkurētspēja ir jāuztur, taču jānodrošina ir uzticība un drošība. PIP process arī parāda tos trūkumus, kāda bija tirgus uzraudzībā. Katrā etapā ražotāji ir jāpārbauda gan attiecībā uz darba metodi, gan kvalitāti. Tāpat arī ekstrateritorialitātes princips ir jāiekļauj un arī tas attiecināms uz izplatīšanu internetā. Tāpat ir jābūt kvalificētam uzraugošiem personālam ar savu atbildību. PIP eh, process ir jāuzskata par veselības aizsardzības elektrošoku, piemēram, saskaņā ar pētījumu datiem un Britu medicīniskā žurnālā publicēto, mums ir vairāk jāsako e, notikušajiem tālāk, arī runājot par vienreizējas lietošanas iekārtēm, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Paldies! Tagad Pēters Līza lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Dagmārā Rotbērendai par e, paveikto darbu, bet arī e, Magineses kundzei, kur uh, no tautas partijas puses jau izteica dažas piezīmes, kurām piekrītu. Mēs visi vēlamies, lai inovācijas tiktu stiprināts, atbalstītas un labāk tiktu aizsargāti pacienti. Un uh, šajos daudzajos punktos droši vien esam viensprāts, un es domāju, ka Dagmar un Berenta un es uh, mūsu abu ziņojumos uh, izteiksim līdzīgs priekšlikums par ētikas komisiju par eh, pārbaudas noteikumiem un tā tālāk, un arī viņas priekšlikums mainīt secību ziņojumā arī ir jēdzīgs, un eh, es domāju, ka to var atbalstīt. Es domāju, ka arī attiecīgo iestāžu eh, ekspertīze ir jāstiprina, tātad viņu mm, kvalificēto darbinieku um, pieejamību jāstiprina. Un kā jau citi kolēģi arī gribētu paustu bāžas, vai vienreizēju lietošanas produkts vajadzētu ieviest kā normu, un arī tos, ko Krāmerkungs minēja, tos punktus arī skatu kritiski. Un, protams, es piekrītu Meditai Meginesai un citiem, ka mums nevajadzētu paredzēt uh, valsts uh, iepriekšējas atļaus izsniegšanu, jo še, šeit uh, inovācijas eh, Eiropā ātrāk nonāk tirgu nekā ASV, un to nevajadzētu traucēt un eh, apšaubīt. Un skandāli ir ne tikai ar medicīnas produktiem, bet arī ar zālēm. Es atceros kaut vai mediātoru skandālu un arī eh, pretabaugļošanās tablešu skandālu. Un Dagmārai ir taisnības, tā bija, tās bija nacionālās iestādes, un tur ir jāizdara secinājumi, bet es nedomāju, ka ēmu ir iespējams iesaistīt tik ļoti, kā Roderens kundze to plāno, jo mums ir uh, steidzami jārīkojas, un ja mēs pārmainīsim sistēmu no pašiem pamatiem, tad ir vajadzīgs pārējais periods vismaz trīs gadi, un es nedomāju, ka tas ir pareizais veids. Paldies, Horsts Šnerhards! Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi! Eh, Dagmāra Raudbērenda ir eh, izveidojusi lielisku priekšlikumu, tas ir saprotams, saprātīgs un gribētu koncentrēties uz atsevišķiem punktiem par Uh, sadaļu struktūras maiņu, to var darīt vai var arī nedarīt, tas nav tik traki, bet jau pēdējā diskusijā es norādīju uz to, ka šeit mēs uh, uh saskaramies ar konfliktu. Praksē ir tā, ka ražotājs uh, norāda, ka vienreizēji var lietot šo produktu, lai to labāk pārdotu. Uh, Tātad jau pats ražotājs produktus norāda, um, ka jārlieto produkts tikai vienu reizi un tādējādi nevar samazināt izmaksas. Uh, bet es personīgi esmu par uh, arī kat katetru lietošanu atkārtoti un citu produktu lietošanu atkārtoti. Tātad tas ir veids, kā var uh, lietot uh, produktus atkārtot, ar, saskaņā ar zināmiem standartiem tos pārstrādājot. Uh, um, vai to atstāt uh, uzņēmumu ziņā vai pašu ziņā. Varbūt tomēr to vajadzētu veikt uzņēmumiem, kas uh, būtu par to atbildīgi, nekā ka lietotājs pats to darītu. Par sistēmas māju tur esmu arī nedaudz skeptisks, vai tas uh, tiešām radīs uh, vajadzīgo progresu. Nezinu, vai tas tiešām dos. Varbūt varētu uh, šo certifikācijas uh, procedūru attiecīgi pielāgot atsevišķiem produktiem par nodevām. Tas tika jau apspriests, un man patīk tas, kas te tagad ir piedāvāts. To noteikti var arī tā saprast un atbalstīt. Tas būtu arī jābūt tam īstenojumam. Par kontrolēm. Tur es domāju, ka mums vajadzētu būt striktākiem. Uh, un uh, radīt tādus būtiskākus šķēršļus, lai arī neparedzēts kontrols varētu veikt, lai varētu nejauši izvēlēt uh, produktu paraugus un tos pārbaudīt. Un šīm kontrolēm vajadzētu kļūt par standartu visās valstīs. Tas ir ļoti svarīgi, lai uh, novērstu dažādus skandālus un uh, tāpēc vajadzētu nejaušas pārbaudas veikt. Tas, manuprāt, ir būtiski. Nu, turklāt es domāju, ka varbūt arī vajadzētu radīt uh, iestādi Eiropā, kas kontrolētu šīs pārbaudas. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam izsmēluši runātāju sarakstu un sirsnīgi sveicu uh, Svano kundzi, kas ir jauniecāltā direktore patērētāju lietās. Uh, pagājušais jūs nevarējāt ierasties eh, jo, un ieradās Rekriņē kundze, jo jums bija jāuzstājas svarīgā konferencē, tāpēc mums ir īpaši liels prieks, ka šodien esat ieradusies un dod jums uzreiz vārdu, lūdzu. Much, uh, you, honor... Paldies, priekšsēdētāji, paldies deputāti par iespēju šodien uzklausīt jūsu viedokļus, kas ir ļoti svarīgi Eiropas komisijai. Tā kā esmu šeit pirmo reizi paskaidrošu, ka man ir skaidrs mandāts no manas politiskās vadības, ka tik tiešām šis ir priekšlikums, kas ir vajadzīgs, un pacientu drošība ir mūsu rokā. Šeit mēs visi piekritīsim, un esmu pateicīgi, ka šis temats ir tas, kur sakarā priekšlikumi sagatavoti. Un paturot prātā mūsu priekšlikumu un izdarītos secinājumus un gūtās mācības ne tikai PIP skandāla sakarā, jāpaturprātā vienmēr ir e, jautājums, cik tālu, tad mēs esam ar komisijas pagājušā gada piedāvāto darbības plānu, bet šo informāciju es labprāt sniegtu jums beigās priekšsēdētā, ja man paliks brīvs laiks, es varēšu jūs par to informēt, bet par pieminētajiem tematiem, protams, tirgus autorizācija ir galvenais jautājums, un mūsu priekšlikumā paveiktais darbs bija ar vienu domu, kā palielināt un stiprināt pacientu drošību procesā. Domāju, ka mēs jau iepriekš esam parlamentā apsprieduši. Līdz ar referentu to, kāda ir mūsu bijusi priekšlikuma filozofija, un es domāju, ka šeit Mūsu piedāvātais palīdzēja uzlabot pacientu drošību, tāpat arī centralizēta tirgus autorizācija nevienmēr būtu vienīgais eh, pacientu drošības un vislabākais uzlabošanas veids. Šeit ir runa par pacientu drošību un mazāk par nozars konkurētspēju, bet šeit mēs atbalstām filozofiju. Mēs saprotam referenta uh, domu gājienu, bet es domāju, ka mēs varam strādāt vēl pie citiem priekšlikuma aspektiem, lai palielinātu drošības pusi, jo iebildes, kas mums bija, attiecās tieši uz šīm jomām. Un ja viss darbojas labi, tad mēs varam uh, panākt vēlamo rezultātu, tā skaitā attiecībos pacientu drošību. Tālāk, eh, apstrādes jautājumi Šeit ļoti daudz, kas izskanēja, bija visnotaļ loģisks, taču mums ir jādomā arī par veicamību. Ja mēs vēlamies īpašu marķējumu, ja mēs vēlamies um, marķēt uh, vienreizējas lietošanas, daudzkārtējas lietošanas iekārtas, mums ir jāparedz, lai ris, risinājums būtu paveicams īstenojums ieviešams. Par 21. noteikumu mēs labprāt sniegsim skaidrojumu. Mūsu mērķis nav Eh, paredzēt eh, pilnīgi bezriska produktus. Šeit mēs runājam par specifiskiem produktiem, labi definētiem, kur mums ir jāpalielina viņu drošība, un tādā veidā tie ir arī klasificēti. Tālāk par klīniskiem pētījumiem. Arī šeit izskanēja jau daudz eh, diskusijās par klīniskiem pētījumiem, izmēģinājumiem. Komisija pieņem ētikas komitejas viedokli, taču ir jāsaskaņo e, šie jautājumi ar klīnisko izmēģinājumu e, priekšlikumu. Tālāk par apziņotām struktūrām. Mums ir jāpārliecinās, ka amatā ir pareizie cilvēki un jāņem vērā caurskatāmības prasība. Tāpat par nodevām runājot, mēs saprotam, uh, Eh, norādes par nepieciešamību pēc vairāk informācijas. Tālāk uzraudzība, tirgus uzraudzība. Tas ir prioritāri likumdošanas ieviešanai, un es domāju, ka mēs varam uzskatīt par pieņemamu ļoti daudzus punktus. Tie atbilst mūsu priekšlikumam, un mēs ar lielu prieku koriģēsim un uzlabosim attiecīgos elementus. Par atsevišķām nodaļām un to kārtību to varētu komisija uh, skatīt, vai liet, tās būtu prezentējams tādā vai citādā kārtībā, un katrā ziņā mēs apsveicam ik vienu uzlabojumu uh, labākai teksta loģikai. Tālāk runājot par to, kas ir noticis pēc pagājušā gada, un arī tas at, sniegt atbildes uz dažiem jautājumiem. Uh, kas izskanēja, jo PIP gadījumā tas bija skandāls, tā bija krāpniecība, bija stīrākā, un mēs veicām stresa testu, lai saprastu, vai priekšlikumi pēc būtības risinātu problēmu, vai mēs uzlabotu situāciju. Un šis stresa tests bija pozitīvs, tāpēc mums ir jābūt pārliecinātiem, un to komisija jau ziņoja iepriekš, ka mēs esam ņēmuši vērā, kas notika ar PIP, un ceram, ka nebūs cita PIP skandāla pēc tam, kad šī likumdošana būs spēkā. Tāpat arī mēs esam veikuši visus nepieciešamos soļus. Ir veikti visi auditi, taiskaitā no veterinārās uh, biroja un citām struktūrām. Mēs esam jau pabeigšu darbu četrās valstīs, to skaits pieaug, un tad, kad mēs runājam par kritērijiem apziņotajām struktūrām, kādi kritēriji ir ievērojami, un to iecelšanai mēs esam sagatavojuši konkrētus pasākumus, un es domāju, ka pēc pāris mēnešiem mēs jau varēsim to ziņot. Tāpat mēs gatavojam dokumentu, kuram vajadzētu būt gatavam, cerams, uz vasaru, kurā ir ieskicēts viss, ko mēs darām darbības plānā. Darbības plāns nav aizmirsts, un mēs turpinām pie tā strādāt. Un katrā ziņā mēs ar prieku to prezentēsim, ja jūs uzskatāt, ka tas ir nepieciešams. Taču mēs uzskatām, ka 60-70% darba jau ir paveikti. Paldies, un tagad noslēgumā vārdu Takmārai Rokbērendai, referentai. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, nevaru rēģēt uz visu, kas eh, tika teikts, bet par galvenajiem punktiem, par pieeju tirgumu, jo to teica arī Mārsais kundze un citi. Vienu lietu gribu vēlreiz uzsvērt, tātad šo termiņu jautājumu. Šobrīd no komisijas ietekmes novērtējuma Eh, tas aizņem četrus mēnešus, līdz produkts nonāk tirgū. Komisija jaunajā priekšlikumā piedāvā pievienot vēl trīs mēnešus, tātad tie būs septiņi mēneši, lai produkts nonāk tirgū. Mans priekšlikums, eh, tas ir eh, pamatots un tur pārēdz centralizētajai procedūrai. Tātad tiem produktiem, kas būtu nacionālajā iestāžu rokās, uh, tur būtu septiņu mēnešu apmēram, un eh, nacionālām procedūrām tātad septiņi mēneši un centralizētajā procedūrā ir deviņus mēnešus. Tātad mēs runājam par to pašu laika grafiku. Tur nav nekāda kavēšanās par pieeju tirgumu. Gribu vienkārši tiešām ļoti skaidri par to teikt. Ja kāds saka, ka tur būs trīs gadi, tad uh, tie ir meli un nevajadzētu um, sniegt šādu nepatiesu informāciju ne pacientu organizācijām, ne mums um, vai sociālās apdrošināšanas iestādēm. To visi zina. Tā ir vienkārši šāda negatīva lobēšana. Tad par centralizētu vai decentralizētu procedūru. Daudz no jums par to runāja. Antonija un gandrīz viss par to runāja. Mums ir tiešām ļoti skaidri jāpasaka, ka manā projektā, kur es, eh, protams, runāju par visu, kas ir implantēts, ko arī Valzīkundze minēja, eh, trešās klases produkti, tur mēs runājam par 20% no visiem produktiem. Tas ir ļoti neliels eh, īpatsvars, tātad 20% no visa, kas ir tirgū. Par to mums ir jābūt skaidrībām. Un, ja nemaldos, tas bija Pēters Līze, kurš minēja iespējamu 3 plus klasi, lai tur būtu tāda atšķirība. Es neiebilstu paskatīties, kā to varētu definēt, bet es uh, uzskatu personīgi, ka jebkas, kas ir implantēts un kas paliek ķermenī, un viss, kas ir uh, saistīts ar aktīvu sastāvdaļu, ar farmakoloģisku vielu, ka tur ir jābūt līdzīgai uh, procedūrai kā farmacētiskai vielai. Tas ir saistīts ar ķermeni, un tur ir jābūt uh, testiem, lai nodrošinātu, ka tas ir drošs uh, produkts. Ja tas ir insulīns vai kaut kas, tad uh, tā tad ir jābūt drošībai, ka šī ierīce darbojas labi. Ja ir centralizēta procedūra vai decentralizēta procedūra ar nacionālajām iestādēm, ar EMA aģentūru, un ja mums ir uh, tāda uzlabota Uh, galvenā procedūra, tas nav uh, svarīgākais, uh, kāda tā būtu. Mums ir jānodrošina, lai ir nošķirta tātad injekcijas adata un kaut kas cits būtu gurnu implants vai kāda ierīce. Tātad tam ir jābūt nošķirtam. Un tagad, ja tam visam ir viena procedūra, tas ir nepareizi. Ja mēs paraugāmies uz paziņotajām institūcijām, jā, tās ir jāuzlabo. Es neiebilstu pret veidu, kā to darīt, bet ja mēs neuzstājam, ka jābūt štata darbiniekiem ar attiecīgu pieredzi, tad mēs vienmēr paļausimies uz apakšu uzņēmējiem. Eh, to taču nevar kontrolēt, ka viņi būs labi un eh, pietiekami pieredzējuši un izglītoti. Tātad mēs nedrīkstam paļauties tikai uz šiem um, apakšuzņēmējiem un tā ir recepte katastrofai. Kā lai mēs zinām, kas tie par cilvēkiem un kas viņiem ir par izglītību un pieredzi, kā uh, var uh, iedomāties bez attiecīgiem speciālistiem sniegt uh, sertifikāciju vai atļauju produktu laišanai tirgū, produkts, kas paliek ķermenī, ja šiem cilvēkiem nav Eh, nekādas nojausmas par to, kā ķermenis varētu rēģēt un kāda ir šī produkta funkcija. Tātad tas nav pieņemami, ka eh, šī paziņotā institūcija ir tikai kā uh, lietu sargs vai kā jumta organizācija daudziem, daudziem apakšuzņēmējiem. Un arī jāveic kontroli tirgu, bet kurš tad veic šo kontroli tirgu pēc laišanas tirgu? Uh, to dara nacionālās iestādes, valsts, un kas par to maksā. Mēs visi par to maksājam, mēs visi maksājam par kaut ko, kam nevajadzētu būt nepieciešamam, ja e, pieeja tirgum būtu organizēta labi. Tātad daudz mazāk kontroļu būtu jāveic tirgu, ja pielaida tirgum būtu labāk organizēta. Par vienreizējās lietošanas produktiem. Man personīgi ir vienalga, kā mēs to risinām, bet šobrīd Mēs zinām, ka ir produkti, kas eh, tiek marķēti kā vienreizējās lietošanas produkti un tik un tā tiek lietot vairākas reizes, un tas nav pareizi. Tas ir saprotams katram. Un eh, tika teikts, ka to medmāsas mazgā. Jā, bet mēs nezinām, kā šie produkti tiek pārstrādāti, kā tiek, tiek gatavoti otrreizējai lietošanai. Tātad, eh, kā tad endoskopisks eh, instruments ar um, nelielu kameru, eh, kas tiek izmantots, lai eh, novērot, kas notiek pacientu kuņģī, ir paredzēts, lai to lietotu vienu reizi, bet nevienam nav nejausmas, vai šis produkts tiek atkārtot lietots, un nav zināms arī, cik reizes tas ir atkārtot lietots. Mēs varam tikai cerēt, ka šī uh, pārstrāda uh, Eh, pien, eh, tiek veikta pienācīgi, jo tur var eh, saņemt, dabūt infekciju un pēc tam nevarēsiet pierādīt, no kurienes tas nāk. Kāpēc tad ir tik daudz slimnīcās iegūts infekcijas? Varbūt tas ir no šiem produktiem, mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju. Es esmu ļoti vienkāršs cilvēks. Ja kaut kas ir marķēts ar vienreiz, kā vienreizējais lietošanas produkts, tad es to pieņemu. Kolēģis ar to nevajadzētu atstāt ražotāju ziņā. Uh, Nu labi, bet kurš to definēs? Komisija mēs? Ražotājs ir tas, kurš var uh, parādīt un pierādīt, kāpēc šis produkts nav atkārtot lietojams. Es neesmu naiva, es zinu, ka tas ir veids, kā uh, drukāt naudu. Man nevajadzētu varbūt tik tieši izteikties, bet nu labi. Es zinu, ka tā ir iespēja ražotājiem izlikties, ka šis produkts ir uh, nevar tikt lietots atkārtoti. Un tāpēc es saku, ja kāds var pierādīt, ka šo produktu var lietot vairāk kārt, vai tas būtu uh, pārstrādes uzņēmums vai slimnīca, tad uh, šo produktu vairs nedrīkstēs lietot, kā, tātad marķēt kā vienreizēs lietošanas produktu. Tātad uh, jums jāsaprot, šobrīd, ja tur ir marķēts uh, vienreizējs lietošanas produkts, un tagad tas tiek uh, vairāk kārt lietots, tad kāda tad vērtība šim marķējumam? Mums ir vajadzīga sistēma, lai arī kāda tā būtu, ja jūs atradīsiet labāku variantu, esmu ar mieru to izskatīt, bet mēs nedrīkstam uh, pieļaut, ka marķētos produktus kā vienreizējs lietošanas produkts lieto atkārtot. Man jāatvainojās, bet uh, tie bija ļoti tikai nedaudzi punkti, ko varēja pieminēt. Masēs kundzei pilnīgi taisnība tra transparents ir ļoti svarīga Lepāžas kundzei un citiem, arī Vāzija kundzei, kas runā par PIP skandālu. Jā, skandāli vienmēr var notikt. Uh, tas bija krimināls pasākums. Šādi centieni vienmēr pastāv, pat ja ir tūkstošiem inspektoru, kas veic pārbaudas uh, Es nezinu, kas tie pa cilvēkiem, varbūt, ka tie ir veterinārā dienas cilvēki, to komisija varēs kādreiz varbūt mums izskaidrot, bet kas mums ir jānodrošina? Jānodrošina, lai eh, pirms laišanas tirgu uzraudzība un klīniskie pētījumi būtu tik labi un tik skaidri un tik uzticami, eh, ka nebūtu pieļautas šādas iespējas. Jā, ir jābūt arī eh, kontrolēm pēc laišanas tirgu, bet lūdzu, kas par to maksā? Es negribu uh, lai valsts, dalībvalstis un nodokļu maksātāji maksātu par kaut ko, kas ir ražotāja atbildība. Paldies! Un līdz ar to esam noslēguši šo punktu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. maijs. Un 29. maijā debatēsim šeit komitejā par grozījumiem un tad būs balsojums uh, komitejā 10. jūlijā. <clears throat> un uh, paredzams, ka septembrī skatīsim šo ziņojumu plenārsēdē. Tagad pāriesim pie nākamā punkta vai otrās daļas šajā punktā, un tagad uh, Pēterim Līzem būs uh, um, piecas minūtes. Uh, uh lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Gribu sākumā pateikties ēnu referentiem. Mēs esam jau vairāk kārt tikušies, un tas ir bijis ļoti konstruktīvi. Uh, ēnu referente Dagmar Runte Bērente. Mēs uh, bijām vienoti un koherenti abu šo ziņojumu izstrādē. Par ko ir uh, runa? Jo šis jēdziens ir samērā savāds in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces. Runa iet par visiem diagnostikas instrumentiem, kas nav pielietoti uh, cilvēka ķermenī. Nu, piemēram, diabētiķu uh, um, cukurtests, HIV tests, DNA testi un viss citi pārējie. Daudz un dažādi uh, testi. Mēs šodien skatām šo ziņojumu kā otro punktu, un es gribētu ierosināt, lai mēs uh, otrādā secībā tos skatītu, jo tad uh, nebūtu šī, um, nu, šī priekšstata, ka diagnostika ir mazāk svarīga. Un um, tika skaidri pateikts, ka nu, tā nav mazā māsa lielajiem uh, medicīnisko ierīču uh, um, ziņojumam, mm, bet gluži otrādi, jo bez. Uh, skaidras diagnostikas terapija varētu būt arī nepareizi. Un medicīnā sākumā nosaka diagnozi un tad ārstē. Un tādēļ es gribētu ierosināt, lai nākošreiz mēs otrādā secībā šo ziņojumu skatītu. Un arī problēmas, kā jau arī ziņojumā par medicīniskām ierīcēm ir līdzīgas. Ir eh, testi, kas ir tirgu un kas eh, neatbilst tai kvalitātei, kādu sagaidām. Ir eh, HIV testi, kas saka, nav vīrus un vīrus ir. Un iedomājieties sekas, taču tas, diemžēl, EES notiek ikdienā. Sasas kundze bija jādodas prom, bet viņa ir humāna ģenētikas speciālista, un viņa saka, ka ir uh, Eh, tā, ka eh, vienu un to pašu paraugu tiek nosūta četrām laboratorijām un saņem četras dažādas eh, atbildes par iespējamo slimību un hepatītis C testi arī ir, hepatīts C testi arī dažkārt ir nepareizi. Tādēļ ir ļoti aktīvi jāstrādā Ir jāievēro, protams, arī subsidaritāti, to, protams, gribu darīt, bet nedrīkst būt tā, ka mēs šos trūkums Eiropā vienkārši pieļaujam. Tas nav nacionāls uzdevums, testi ir pārobežas uzdevums, un tas ir mūsu kopējs uzdevums. Es negribu visu atkārtot, <clears throat> kas ir rakstīts Dagmaras Rotbērens ziņojumā. Komisija ir piedāvājusi tādus ļoti apjomīgus uzlabojumus, un es domāju, ka Mēs eh, varēsim plašas solis priekšspērt, ja visu to īstenosim. <clears throat> Visu var vēl uzlabot un eh, viss arī vēl ir jāuzlabo. Es esmu izteicis priekšlikums un daudz kam piekrītu, ko Dagmar Rot eh, Bērens saka par iestādēm. Mēs uzliekam ļoti lielu atbildību uz ražotāju firmām. Uh, arī mazam vidējam uzņēmumam, kas piecas gadus strādā, jā, un, piemēram, strādā kāds, kas, kam ir arī augstskolas um, izglītība, un es piekrītu kritiskiem vārdiem, ko teica Dagmar Rotbērēna par izglītību kontrolieriem. Un viena vēl lieta par trim gadiem. Neiet runa par uh, atsevišķu produkta uh, certifikāciju un laišanu tirgu, bet tāds. Uh, priekšlikums, kāds ir eh, Dagmar ar Berentai, man liekas, ka tas būtu saistīts ar zinām kavēšanos, bet šie trīs gadi ir termiņš, kurā jāimplementē jaunā likumdošana eh, komisija piedāvā trīs gadus un uh, eh, piecas gadus. Es piedāvāju paātrināt, uh, lai būtu drošāka situācija visiem. Bet ja mēs uh, tagad veik, mm, dosim pilnīgi jaunas struktūras ēma e ietvaros, tad es nedomāju, ka pēc trim gadiem mēs varēsim uh, uh, strādāt, ka mums jau būtu jauna un, un, un uzticama sistēma. Tādēļ jāstrādā un jāizmanto uh, komisijas ieteikumu uzlabojumam. Tagad par klīniskiem izmēģinājumiem. Jā, arī Dagmar Rotbērēn par to runāja. Un arī uh, nepilngadīgo aizstāvība un termiņi par to visu ir jārunā. Un domāju, ka klīniskos pētējums šo jautājumu varam uh, izskatīt tā, ka radīsim dažādu priekšlikumu apvienošanas iespēju un uh, piedāvāja atsevišķus risinājumus uh, MVU, uh, lai tie būtu nu, tādi piemērojamāki. Nu, piemēram, konformitātes paziņojuma uh, tulkošana, ka pacients un arī uh, pielietotājs pieliet, no nu, šā kā tā to īsti nesaprot, bet tikai pārbaudas iestādes un uh, tam nevajadzētu tikt tulkotam visās dalībvalstīm, visās valodās. Un tāda ļoti nozīmīga un sarežģīta tēma ir par pārbaudēm. Komisija piedāvā striktākus pārbaudas noteikums ne, nekā līdzinējā regulā. Es diskutēju ar uh, Ekspertiem es izteicu pirmo priekšlikumu, kā mēs to varētu zinātniekiem un tiem, kas um, strādā pie retu slimību um, pētīšanas, lai mm, uz viņiem attiektos vienkāršāk sistēma nekā komisija ir piedāvājusi, bet ka, protams, šos testus mēs nevaram atstāt tirgu ziņā pilnīgi neregulētus. Tam piekrītu. Un tad nākošais jautājums par atsevišķiem diagnostikas veidiem Mums būtu jānotaka tādi izņēmumi, kas attiektos uz slimnīcām, kas veic testus uz slimnīcas pašas ietvaros, un šeit mums vajadzētu būt elastīgiem. Taču, ja kāds jauns tests tiek laists tirgu ar iespējamo arī pēc tam terapiju, tad, nu, iespējams, ka šī pat firma to dara, un līdz ar to šādas, eh, šādi izņēmumi pētījumiem slimnīcās nu nedrīkstētu būt pārāk aptveroši un pārāk devīgi. Laika nav daudz, tādēļ pieminēšu tikai divus punktus. Pirmkārt, komisija piedāvā deleģētos eh, normatīvos aktus, Es domāju, ka šeit uh, daudz uh, vairāk būtu jārisina koplāma procedūrā, jo es domāju, ka tie, kas tagad aktīvi strādā komisijā, komisārs Borčs un arī uh, ģenerāldirekcijas pārstāv, kas ir šeit, protams, ka viņi atbalsta šo priekšlikumu. Un, uh, Viņa negribēs kaut kādā veidā to gaidīt, bet um, pēc laika būs jauna komisija, jauni ierēģi, <clears throat> Dēgai Sanko. Un mēs gribam droši, ka tas koncepts, ko mēs esam pieņēmuši, ka tas arī eh, <clears throat> tiks eh, izmantots un ka nebūs tāda stringāk, not, stikrā, striktāk noteikumi, kas bloķētu darbu, jeb arī eh, kādreiz domās, nu, skandāli ir bijuši pirms ilgu laiku un tagad strādāsim vienkāršāk. Nē, tā nē. Nevis ar deleģētiem normatīviem aktiem. A, tos mainīsim, bet gan koplāna procedūrā. Un to var izdarīt ātrāk nekā sastādīt jaunu regulu. Pēdējais punkts. Tas ir ļoti nozīmīgs. Šajā uh, ziņojuma projektā ir uh, atļauja uh, izskaidrošanai, uh, izmeklēšanai. Esmu ļoti daudz runājis ar uh, Eiropas padomus, ar uh, uh, ETSO pārstāvjiem ar uh, dažādiem uh, cilvēkiem, kas strādā ģenētikas loma, uh, jomā. Un viņi saka, ka testi dažkārt ir slikti un ir nepieciešams konsultācijas, bet pat, ja testi ir labi, tad ietvers ir ārkārtīgi e, būtisks. Diemžēl ir uh, internetā nenopietni uh, tirgotāji un piedāvātāji, un cilvēki, kas ir nonākuši dram, situ, nu, dramatiskās situācijās, jo pat uh, ar Eiropas um, tiesībām nevar nodrošināt to, ka nu, kāds trešais, piemēram, darba devējs kaimiņš, jeb kāds cits ģenētisko materiālu uh, nosūta laboratorijai. Pilnīgi pietiek dažkārt ar matu un saņem uh, informāciju par, piemēram, smagiem, smagām saslimšanām, kādas ir, um, piemēram, uh, konkrētam cilvēkam. Līdz ar to jābūt ļoti labai konsultāciju sistēmai. Parlaments lēmumu jau ir pieņēmis, par detaļām ir jārunā. Ar ekspertiem esam vienojušies par priekšlikumu, ar ēnu referentiem arī par to, ka tas ir jāuzlabo, Pamatiesību hartā ir uh, arī rakstīts, ka atļauja uh, izmeklēšanai ir saistīta ar plašā, plašu konsekvenci uh, un sekām, kādas ir šiem testiem. Un mēs esam ļoti centušies, lai juridiski tam visam būtu tāda solīda bāze. Liels paldies visiem par uzmanību un arī ļoti veiksmīgo sadarbību. Paldies! Paldies Petram Līze! Un es domāju, ka nākošais uh, referenti varēs vienoties par. Uh, izskatīšanas kārtību, un tā mēs tos jautājumus varam arī skatīt. Es uzticos pilnībā abiem referentiem. Tagad nu, referenti par šo ziņojumu. Pirmā sāks Dagmar Rotbēren. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas, ko Līdzes kungs saka, es um, tam plaši piekrītu, un tajā daļā, kur tiek runāts par komisijas priekšlikumu, es domāju, ka komisija ir to izdarījis labāk, bet nu, daudzos punktos piekrītu arī komisijas priekšlikumam. Nu, varbūt skatāmies par šīm iestādēm. Ko tad mēs darām ar nepieteiktām pārbaudēm? Šeit jābūt labākam formulējumam, jādefinē atbildība un finansējums. Par tiem punktiem, par kuriem runāja Pēters Līze, jā, es, protams, viņam piekrītu, ka uh, pārbaudošo iestāžu uh, darbinieku kvalitātei, uh, respektīvi darbinieku kvalifikācijai jābūt lielākai, šiem darbam jābūt kvali augstākā kvalitātei, un tie, kas uh, izsniedz atļaujas, tam jābūt arī zināšanām par to. Nu, tas nevar notikt, ja, ja izmantojot uh, kaut kādus mazus uzņēmumus, firmas, kurā tikai viens cilvēks strādā vai uh, pētījumu institūcijas vai kaut ko tādu. Par īstenošanas laiku piekrīt līdzskungam. Mums precīzi jāparaugās uz to un jāpiemēro šie jautājumi. Par uh, laika nobīdi, par ko Līdzkungs teica, es jau konstatēju un arī teicu iepriekš, ka cita procedūra nekā līdzinējā nenoved uh, pie. Uh, laika kavēšanās neatkarīgi no implementācijas. Tagad par tiem jautājumiem, par ko Līskungs runāja par testiem klīniskajās iestādēs un diagnostikas iestādēs. Es vēl neesmu simtprocentīgi pārliecināta, ka izņēmumi, ko komisija ir paredzējusi noteiktiem testiem uh, klīnikās, it īpaši atsevišķiem Tādēļ ar uh, referentu man vēl ir jāparunā. Es neesmu īsti pārliecināta. un testu piemērošana, respektīvi testi, kas uh, tiek vienā noteiktā situācijā izmantoti, uh, arī runājot par visu kompanjonu diagnostiku un visu šo terapijas veidu specifiskiem pacientiem. Nu, šis jautājums mums vēl ir jāizskata. Paš, uh, paša veiktie testi un pacientu izmeklēšanu šeit. Šeit ir uh, nepieciešams um, izmaiņas, un kā mēs vienojamies, uh, tas ir jautājums, kas vēl ir jāskata. Tagad par aptvērumu. Līdzkungs par to nerunāja, bet komisija aizmirsa vai neiekļāva aptvērumā nitroģenētiskos testus un uh, dzīves veidtests, bet uh, šeit esmu vēl ļoti atturīga. Tagad par likumdošanas jautājumiem. Es neesmu atbalstījis komitoloģijas procedūru pēdējā laikā, pēdējo gadu laikā ļoti precīzi raudzījāmies, lai komitoloģijas procedūrā uh, nu, nekas netiktu mainīts likumdošanā, un lai pilnīgi viss, kas notiktu komitoloģijā, lai viss, uh, viss to atbalstītu likumdošanu, bet juridiskā situācija ir mainīsies pēc Lisabonas līguma pieņemšanas un arī likumnoslēgšanas ar komisiju. Un es esmu par šiem deleģētajiem likumdošanas aktiem, jo mēs runājam par ātru dokumentu pieņemšanu, tādēļ vajadzētu precīzi paraudzīties, vai deleģētais normatīvais akts ir um, pareizais risinājums, jo vienai, vienam jābūt skaidram. Likumdošanas procedūra, pat ja tam ir tikai trīs uh, panti, parlamentā tam ir nepieciešams gads. Ātrāk tas nenotiek. Uh, Tas jāiesniedz parlamentā, jāskata atbilstīgajā komitejā, jādiskutē, jānosauc referentu un tam visam ir noteikts laika termiņš referenti sastāda a, ziņojumi, a, grozījumi, tulkošanas laiku un tā tālāk. Nu, ne ātrāk par 9 līdz 12 mēnešiem tas notiek. Līdz ar to procedūra tāda lēna un a, tāda samērā m, gāra. Uh, Noteiktos likumdošanas punktos mums vajadzētu būt ātrākiem tādēļ jāparaugās, kur tad ir šis elastīgums un kur elastīgums ir pacientiem. Arī noteiktos medicīnas produktu jautājumos. Un šeit es domāju, ka stingri noteikumi deleģēto juridisko aktu, normatīvo aktu uh, ietveros būtu pietiekami manā skatījumā. Paldies, paldies nākošā runātāja Tēlārs kundze. Good morning, chair. Uh, Labrīt, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties Pīteram Vīzam par ziņu projektu. Ir vairāk uzlabojumu komisijas tekstam un atsevišķi, kuri varbūt, eh, kur loģika es neizprotu. Gribētu tagad norādīt trīs jautājumus, runājot par klīniskiem uh, Eh, pētījumiem un apliecinājumiem. Domāju, ka ir nepieciešama vairāk pētījumu šajā sakarā. O, tālāk, sastajā nodaļā un pielikumos es eh, gribētu vairāk detaļu dzirdēt un tāpat arī jautājums par to, kā veselības aprūpētāji eh, pieņem lēmumus kad viņi rīcībā ar visu informāciju. Tālāk, medicīniskā apstiprināšana arī šeit es gribētu vairāk informācijas. Un pēc. Nesmu pārliecināta, ka pirms tirgus autorizācija būtos pareizajā virzienā. Par pēt in-house pētījumiem. Domāju, ka D klases ierīču izslēgšana varētu radīt nopietnas problēmas veselības aprūpē. Un gribētu piedāvāt īpašus nosacījumus, lai klā, D klases iekārtas varētu turpināt tikt sažots, pat ja netiek komercializēts. Tāpat ir vairākas slimības, eh, kuru pacientu skaits ir tik neliels, ka komerciāla ražošana vienkārši nenotiek. Tāpat arī apsveicu eh, Pētera Līzes pūliņus eh, panākt lielāku elastību. Es neesmu pārliecināts tomēr, vai viņa tekstā piedāvātais ir pietiekams. Par testēšanu runājot. Taču tad, kad mēs runājam par diagnozēm un nosacījumiem eh, un apstākļiem, kad pacienti varētu nonākt psiholoģiskā eh, stresā, ir šis jautājums arī jārisina, un Pēters Līze to mēģina darīt. Eh, tālāk testēšana, ģenētiska testēšana Eiropas Savienības līmenī līmenī šeit mēs varam saskarties ar subsidiaritātes jautājumiem, un šobrīd eh, varētu būt jautājumi, kas skar dalību valstu kompetenci. Apvienotie karalistē, piemēram, 16, 17 gadus veci bērni nespēja, nespēja e, sniegt savu piekrišanu. Tālāk, ko mēs Eh, mēģinam iekļaut um, sadaļā pār dzīves stiltestiem un citiem jautājumiem. Šos jautājumus es pētīšu sīkāk un tāpat arī domāju. ka jāpēta pacienta predispozīcija kādai saslimšanai, un mums ir jānoskaidro atšķirības starp iekārtām, kas varētu noteikt risku vai predispozīciju, uh, Eh, kādam draudam. Un tā un nosacījumu, kas ir nopietnāks apdraudējums. Gribētu vairāk informācijas par šiem jautājumiem saņemt. Paldies. Nākošais runātājs Margaret Auken. Paldies, um, priekšsēdētāji. Izteikšos dāņu valodā. Vispirms es gribētu pateikties Pēteram Līzem par paveikto lielisko darbu un par dalību šī dosie sagatavošanā. Atsevišķi jautājumi bija relatīvi vienkārši, bet citi bija ļoti sarežģīti un nevisai uzreiz izprotami. Un es gribētu pateikties pār dalību šajā sagatavošanas darbā. Gribētu pieminēt atsevišķus jautājumus, kas, manuprāt, būtu izceļami no mūsu puses. Domāju, ka vajadzētu nodalīt tā saucamo self-testing, paštestēšanu un citus diagnostikas veidus. Mums ir vajadzīgs um, daudz precīzāks padoms. Šeit padomiem ir vajadzīgs vairāk padomu, pirms tie uzņemas eh, paštestēšanu. Un domāju, ka Pēters Līze domā tieši tāpat. Ir vajadzīgs lielāks, plašāks skaidrojums. Pēters Līze grib eh, atlikt uz vēlāku laiku spēkā stāšanos. Es nedomāju, ka tas eh, tam būtu liela jēga. Domāju, ka Dagmārot Bērente jau to sacīja, ir labi pastrādāts parlamentā, mēs esam bijuši. Cītīgi piek, eh, ab, <clears throat> skaidrota piekrišana arī ir pieminēta ziņojumā, un gribētu tomēr ļoti nopietni pret to izturēties. Tālāk klīniskie pētījumi ir nepieciešama pacienta apzināta piekrišana. Tas ir būtiski. Daudzi runā par caurskatāmību. Tas ir kļuvis pār tādu kā mantru. Mm. Caurskatāmība tiek, šis jēdziens tiek izlietots visur un pilnīgi visam. Savukārt šeit tas ir pilnīgi prioritārs jēdziens, lai sekotu tam, vai produkts, kurš nonāk tirgū, kas ar viņu notiek. Ļoti bieži šādam produktam ir slēpti trūkumi, mums pietrūkst pilnīgas informācijas. Un ekspertiem ir jābūt lietas kursā, lai varētu drīzāk novērst, nevis ārstēt pēc tam. Domāju, ka iepriekšēja autorizācija varbūt ir mazliet sarežģītāka, bet, kā sacīja jau eh, Dagmāra Rodbērenta, ja mēs jau savlaicīgi. No, nu, novērsīsim trūkums likumdošanā, tad mēs varēsim paredzēt daudz labākus noteikumus, runājot par in vitro diagnostiku, jo ļoti daudzi ārsti viņiem pietrūkst informācijas. Mēs eh, Dānijā esam visai atvērti un arī Vācijā. Uh, ir ārsti, kuri ar neusticību iztucas pret šādiem testiem, jo viņiem nav skaidrības īstas par to, kā šāda ārstēšana var izvērsties. Tāpēc mums ir jādomā par vairāk garantijām pacientu drošībai. Un, protams, mēs vēlamies apstiprinājumu pirms komercializācijas riska instrumentiem, riska iekārtām un risku uh, produktiem, un mēs vēlamies, lai tas būtu noteikts obligātā kārtībā, lai nevarētu izvairīties no rezultātu sagrozīšanas gadījumos, ka eh, kāda iekārta vai produkts ir ar trūkumiem, lai netiktu izceltas tikai izstrādājuma priekšrocības lai būtu pietiekami daudz garantiju mūsu rīcībā, vai būtu vajadzīga kāda centrāla struktūra? Tas ir labs jautājums. Domāju, ka šeit izveidojas paradoks starp ātrumu un drošību. Šeit ir jā, jāizvēlas vai nu viens vai otrs. Es gribētu vairāk caurskatāmības, bet ja caurskatāmības nav un kad jums ir kādas informētās struktūras, kuras rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, tad es nezinu, cik lielā mērā drošība var garantēt. Manuprāt, caurskatāmībai ir jābūt eh, visur, lai varētu pieņemt lē, būtisks lēmumus. Krāmerkungs, lūdzu. Kolegovia, v tom budu se snažit. Paldies. Paldies, dārgie kolēģi un kolēģis. Es uzstāšos pavisam īsi. Gribu teikt paldies referentam un sadarbību ar ēnu referentiem. Viņa priekšlikumu uzlabo Eiropas komisijas izteikto piedāvājumu un dokumentu referents uh, iestājas par uh, lēnu tādu kompetences nodošanu uh, komisijai. Un tāpat kā iepriekšējā ziņojumā mums jārod tāda uh, samērīga pozīcija, kas ievērotu uh, drošību un kvalitāti no vienas puses un no otras puses pieeju medicīnas pakalpojumiem no otras puses. Ja mēs gribam veidot modernu medicīnisko pakalpojumu klāstu, tad mums no vienas puses ir jāatbalsta dažādos uh, pētījuma centros izstrādāto augstākās kvalitātes moderno medicīnu, un no otras puses arī preventīvo veselības aizsardzību. Līdz ar to es uh, Domāju, ka jāatbalsta, piemēram, um, profilaktiskās izmeklēšanas uh, testi pacientiem un arī uh, augstvērtīgu testu pieejamību uh, ģimenes ārstiem. Paldies! Ist nicht, ist nicht da. Damit sind wir am Ende der Redner. Nākošā runātāja no zālē, līdz ar to runātājs saraksts ir izsmelts, un tagad uzstāsies komisijas pārstāvot. Thank you very much, Ms. Lielas paldies priekšsēdētājiem, paldies godātajiem deputātiem par uh, iespēju uzklausīt viņu viedokļus. Es piekrītu tam, kas tika teikts, ka, um, jā, protams, vienalga, kādā veidā mēs skatām šos priekšlikumus, tie abi ir vienlīdz svarīgi, un tieši tā komisija arī ir strādājusi pie šiem priekšlikumiem. Mēs augst vērtējam daudz, ko no referenta teiktā un arī ēna referenta teikto. Uh, Pieskaršos tiem, kas eh, tiek eh, pausti visvairāk. Pirmkārt, runājot par eh, ieviešanas procedūru attiecībā uz paziņotajām iestādēm par klīniskajiem pētījumiem, um, šeit tiešām ir jāskatās, kāds noteikums te var īstenot šajā jomā par klīniskajiem izmēģinājumiem Un eh, paldies, ka jūs pieminējāt jūsu darbu šajā jautājumā, jo šeit eh, abi priekšlikumi ir jāsaskaņo. Kas attiec uz šo ļoti delikāto jautājumu, ko jūs minējāt par uh, piekrišanu pēc informēšanas, jo īpaši tādām testēšanas metodēm kā DNS mēs ļoti labi apzināmies, cik delikāti ir šie jautājumi komisijā, un ja mēs varam kaut ko uzlabot šajos noteikumos, tas tiešām būtu vērtīgi, un mēs to atbalstītu, jo mēs vēlamies nodrošināt, lai šīs procedūras būtu precīzas, pareizas, jo mēs redzam, ka nākotnē šāda testēšana aizvien vairāk izplatīsies. Uh, par uh, vietējo testēšanu slimnīcās un tam līdzīgi, mēs uh, saprotam, kāpēc uh, um, referents runā par attiecīgajām prasībām, runājot par kompanionu diagnostiku. Un es domāju, ka šeit ir arī vajadzīgi, zinām, precizējumi attiecībā uz to, kādi testi uh, ir zem uh, Um, medicīnas uh, ierīču testēšanas punkta. Tagad par pārejas periodu. Protams, mēs visi vēlamies, lai pārējais periods būtu pēc iespējas īsāks un tas viss varētu stāties spēkā pēc iespējas drīzāk, bet ir ļoti svarīgi šeit visu izdarīt pareizi. 18 mēnešu saglabāšanu, lai reģistrētu uh, visas ierīces un sertifikāts, tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jānodrošina, lai saīsnot uh, pārējais periodu mēs uh, neejam pretrunā tam, ko mēs vēlamies sasniegt. Tātad es uh, šo ideju par praktiskiem moduļiem pieņemu. Viens komentārs par delģētajiem tiesību aktiem. Uh, gribu jums apliecināt, ka mēs vēlamies nodrošināt nepārtrauktību komisijā. Mēs negribam atkāpties no tā, ko principā ir lēmis likumdevējs. Un visos šajos procesos, tā kā šodien mēs to paturam prātā, tātad mēs nodrošināsim ne, uh, um, nepārtrauktību un uh, um, deleģētie akti bieži vien ir ātrāk procedūra nekā koplēmums. Paldies tagad, Pēters Līs, noslēgumā lūdzu. Paldies uh, priekšsēdētāji, paldies uh, ēnu referentiem un uh, komisijas pārstāvēji. Pavisam īsi. Tā ir, kā teica Dagmārot Bērenda par iekšējiem testiem slimnīcās un tam līdzīgās iestādēs. Uh, Tas viss mums ir jāpaskatās. Mums visiem ir viens mērķis - drošības uzlabošana, bet ja nozare nespēja vai to vienkārši nedara, nelaiž tirgu tekstus, tad, testus, tad šie testi ir jāīsteno slimnīcās un jādod iespējas to darīt. Un šeit ir ļoti daudz dažādu viedokļu par šo jautājumu, un uh, tie ir kaut kā jāsaskaņo. Rebeka Teilore teica, ka tas, ko, tas, ko es esmu piedāvājis, ar to nepietiek, cits saka, ka es eju par tālu, tātad esmu gatavs uh, konkrēti runāt par tekstu un varbūt izstrādāt kopīgs grozījums par piemērotības jomu, par aptvērumu, par to sākumā neko neteicu, jo Dagmāra Rod Bērenda un citi par to jautāja, tāpēc arī par to izteikšos. Manuprāt, ir sarežģīti uh, pateikt, šeit ir tests, kas eh, saka kaut ko par fizioloģiskām procesiem ķermenī. Piemēram, ja kāda firma saka, tad, kad jūs lietosiet mūsu testu, tad jūs varēsiet pēc tam lietot īpašu diētu un tad eh, zaudēsiet svaru. Tad es iedomājos pacientu, tāds esmu daudz redzējis savā ārsta pieredzē, kam ir. Uh, tiešām būtisks liegais svars, un ārsts saka, jums jāzaudē svars, pretējā gadījumā jūs saskarsieties ar būtiskiem veselības kaitējumiem, Un šī liekā svara rezultātā, un ja tests ir nenopietns un šī diēta vispār nav zinātniski pamatota tā, ko šī for, firma izplata testa rezultātā, tad, protams, tas ir tā tikpat problemātiski attiecībā uz veselību, uh, ja ir citi testi, kam nav precīzi rezultāti un pareizi rezultāti. Un to nedrīkst atstāt neregulētu. Šeit nav runa par uh, kaut ko citu, tās ir fizioloģiskas eh, lietas, fizioloģiski procesi cilvēku ķermenī. Un eh, šeit tiešām ir jāuzmanās, eh, lai mēs neizlaistu ārā no regulējuma aptvērumu pārāk daudz lietas. Daži minēja šo piekrišanu pēc informācijas saņemšanas. Paldies par atbalstu no dažiem ēnu referentiem un arī no komisijas puses. Uh, Rebeka Teilora jautāja, vai mēs tur neiejaucamies dalību valstu kompetencē un vai tas nav subsidaritātes pārkāpums. Tas ir saprotami, ka šāds jautājums nāk no Lielbritānijas, jo Lielbritānijā negribēja pieņemt uh, pamatiesību hartu, bet, ja es juridiski esmu pareizi informēts, tad uh, optauts nedarbojas attiecībā uz trešo pantu, un es arī nezinu, nevienu no Lielbritānijas, kas nevēl šo piekrišanu pēc informācijas saņemšanas. Tas ir princips, ko kopīgi pieņēmām, tas ir juridiski saistos Eiropas Savienībai, un tas nozīmē, ka mums tas ir jāņem vērā. Pamatiesību harta nosaka, ka visur, kur Eiropas Savienība darbojas, jārespektē šie principi ja mums ir uh, juridiskais pamats par uh, teistu regulēšanu, tad mums nemaz nav vienkārši iespēja šo piekrišanu pēc informācijas saņemšanas iesniegt, un mm, nē, mums ir pienākums to darīt, un tāpēc mēs to arī darīsim. Bet, protams, mums ir jādomā vēl par eh, formulējumu. Es negribētu, ka, ja ģenētisks tests tiek izmantots, eh, piemēram, kompanjonu diagnostikā vai diagnozes uh, uzstādīšanā, uh, kā papildus tests, lai no, m, mm, apstiprinātu diagnozi. Tātad šeit ir runa par tādiem testiem, ka var 20-gadīgam cilvēkam pateikt, ka 50 gadu vecumā viņam būs tāda un tāda slimība. To nevar tā pausu galam darīt. Un nevar trešās personas pielaist pie šī ģenētiskā materiāla. Tagad par caurskatāmību. Jā, caurskatāmība ir nepieciešama. Arī šeit um, uh, es runāju ar Glenis Vilmotu, lai mums būtu analoģīgi risinājumi kā klīniskajos uh, izmēģinājumos, un paldies Margaretai Aukenai, ka viņa uh, mums vienmēr uz to norāda un arī pieaicina ekspertus parlamentā, kas par to var pamatot izteikties. Joprojām neesmu atradis pareizo formulējumu, zinu, ka Glenis Vilmot par to cīnās. Uh, kā mēs varētu to noformulēt, lai panāktu maksimālu caurskatāmību, tomēr ne e, izlaižot no rokām personas datus pacientu. Un, un um, biju kādā sanāksmē un tika teikts, ka ja mēs uh, publiskosim visus datus, tad pacientiem ar retām slimībām, pat ja nav ra rakstīts vārds, varēs uzskaidru uzzināt, kurš tas ir. Un tur taču ir aizsardzības princips. Tad, kad mēs bijām EMA aģentūrā 11. gadā, uh, Un runājam šo tēmatu, ko pieminēja Aukens kundze, tad Linda Makēvan bija klāt un Dagmāra un Bērēn, tad viņi mums teica, ka vairākums pieprasījumu nāk no konkurentiem, un to es arī negribētu, lai dati tiktu izmantoti uh, lai nozaktu uh, intelektuālo īpašumu. Tātad mums ir jāatrod šeit precīzi pareizs formulējums, um, lai aizsargātu um, intelektuālo īpašumu un um, tomēr arī veicinātu sabiedrības interesi, lai nebūtu tā kā pagātnē, ka dati netika sniegti, un tas nodarīja kaitējumu mm, <clears throat> pacientiem, kur varēja aizkavēt, ja būtu publiskot šie dati. Es domāju, ka tur mēs esam uz pareizā ceļa, ja mēs to tā ņemam vērā, un kopā ar Glenis Vilmatu sadarbosimies un kaut ko šeit izdomāsim. Paldies! Paldies Pēteram Līzem! grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 13. mājas, 12. 29. tāpat kā Rodberens kundzes ziņojuma gadījumā būs tas uh, datums, kad diskutēsim par šiem grozījumiem, un tad balsojums paredzēts 10. jūlijā viduskomitejā. Un plenārsēde paredzēta septembrī. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies arī komisijai. Un tagad turpināsim ar uh, Holger Krāmer ziņojumu. Šeit ir runa par vieglajām eh, kraus automašīnām. Tie, kuri negrib piedalīties šajās debatēs, eh, lūdzu, ja vēlties atstāt zāli, dariet to klusām, bet, protams, visi esat laipni aicināti palikt arī uzklausīt šo diskusiju. Došu uzreiz vārdu referentam, lai viņš var sniegt uh, ievadvārdus. Lūdzu. Paldies! Paldies arī pēc šī laipnā aicinājuma. Un šis jautājums vieglai kravas automobiļu, šis jautājums tiek bieži vien uh, skatīts tādā tā kā visu automobiļu diskusijas ēnā. Mēs runājam par termiņiem un uh, vēlējāmies šo sistēmu nedaudz uh, nodalīt, lai kravas automašīnas tiktu skatīts nedaudz atsevišķi. Un šodien pēcpusdienā, nu diez vai uzreiz tiks pieņemts lēmums, bet jāsaka arī par automašīnām visdrīzāk, ka tiks rasts kompromiss un noteikti arī būs pāris tādi aspekti arī par kravas automašīnām. Nu ne jau viss ir jā. jā attīsta no jauna un uh, Tomēr diskusija ir nozīmīga, negribu pārāk daudz neko teikt par grozījumiem runājot. To ir daudz mazāk nekā es būtībā sagaidīju 28 kopumā. Un tas ir tas zemākais līmenis tam, kas ir nu, parasti šajos jautājumos, kuros ir ļoti pretēji viedokļi. Un ceru, ka mums vēl izdosies rast kompromisu šajās dienās, kas paliek vēl līdz uh, balsošanai. Četri galvenie strīdīgie jautājumi, par kuriem ir uh, grozījumi, uh, par tiem īsi uh, pastāstīšu. Atšķirībā no vieglajām automašīnām, kravas automašīnu diskusijā līdz 2020. gadam CO2 samazināšanā ir daži ļoti nozīmīgi punkti. Nu, uz atsauc ir vienmēr jāgaida, kamēr tiks apstiprināts Arī uh, par pikapiem ir uh, diskusijas, vai uh, tagad uzreiz ir jā, jānosaka risinājums pēc 2020. gada. Šeit viedokļi ir ļoti dažādi un uh, grozījumi ir uh, ļoti, ļoti atšķirīgi. Uh, ka, nu, viena pozīcija, ka pēc 2017. gada par to tiks runāts, otra pēc 20. Nu, tā teikt. Uh, Nu, tas varbūt nav tas galvenais uh, jautājums, ko izskata, bet, nu, uh, grozījumi ir no visstriktākajiem līdz jautājuma atlikšanai pēc 2020. gada. Un varbūt, ka tās ir tādas diskusijas, uh, kuru tieši tagad mēs varam nerisināt, lai e, ekonomiski izturētos ar laiku, bet es domāju, ka ir tāds arī testēšanas kompromiss iespēju punkts. Un es domāju, ka to varētu piemērēt arī, e, nu, e, tādiem pikabiem, lai mums būtu uzreiz šāds pirmais veids, kā kompromisus atveikt. Un labprāt gribētu uzklausīt kolēģus, lai noslēgumā arī pavisam īsi varētu izteikt uh, mans priekšlikums noslēgumā. Paldies! Paldies Holgaram Krāmeram. Tagad uh, tāds partijas uh, uh, referents Salvatore Tartarella. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir jāsagaida gan ēnu referents sanāksmes rezultāts, lai varētu sagaidīt kompromisu grozījumus, bet tāpat jāsagaida arī Holmera balsojuma rezultāti. Holmera ziņojuma balsojuma rezultāti atvainojos. Domāju, ka pār attiecīgo gramu skaitu uz kilometru šis nebūtu tas mērķis, par kuru mēs varētu vēst sarunas, un arī gribu pieminēt vēl divus punktus par superkredītiem. Runājot, vairāki grozījumi jau ir iesniegti, un domāju, ka tas būtu ļoti uh, noderīgs instruments, lai attīstītu elektrisko automobīļu lietošanu. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc vajadzētu pārtraukt 15. gadā šos superkredītus. Tāpat gribu pasvītrot, kā utilīta auto un nozares, kas strādā šajā jomā, iegulda katru gadu 26 miljardus eiro izpētē. Runājot par jauno verifikācijas ciklu, es saprotu pilnībā komisijas nostāju, tomēr esmu neizpratnē ņemot vērā to, ka no mums tiek pieprasīts pieņemt jaunu uh, Eh, ciklu eh, pierādījumiem un eh, pasākumiem, kas vēl nemaz nav tirgu pieejami. Turklāt tiek prasīts no komisijas panākt, lai šie cikli būtu galīgi noteikti 2017. gadā un arī e, pārdomāt mērķus pēc 2020. gada par pamatu ņemot šos ciklus. Es pilnībā saprotu zaļo un sociālistu nostājas. Tomēr, manuprāt, ir priekšlaicīgi, ņemot vērā pašreizējo situāciju un pašreizējo krīzi autobūvēja visā Eiropā. Domāju, ka nebūtu vienkārši domāt un grozīt mērķus periodam pēc 20. gada. Domāju, ka jāvirzās uz priekšu. Prie, piesardzīgi, taču pārējo mēs redzēsim šovakar. Tam. Paldies! Nākamā Margarita Avsko. Eh, tack så mycket. Ehm, jag vill också... Paldies, priekšsēdētājs. Arī es gribu pateikties Holgeram Krāmeram par paveikto darbu. Vēl viens ziņojums par um, automobīļiem. Mēs vēl detalizēti esam skatījuši šo jautājumu ar ānu referentiem un priekšsēdētāji ir grūti šobrīd eh, konkrēti izteikties un precīzi mūsu komentāros. Un par to, kādā virzienā turpināsies darbs. Es eh, Krāmerkungam sakoju, viņa izklāstā, es viņu sapratu, ir jā. Ja, jāskata utilīts auto jautājums atsevišķi no personisku auto jautājumu. Tas nav viens transporta līdzekļu veids un vienlaicīgi ir jādomā jau par to, kas ir eh, noteikts eh, privātu automobīļu jomā piemēram, par pārbaužu ciklu. Tādiem būtu jābūt vienādiem gan utilīti, gan e, privātajiem auto. Tāpat arī es nedomāju, ka var neņemt vērā ekonomisko krīzi. Visa sasaukuma laikā šī ekonomiskā krīze ir e, krietnas balasts mūsu ekonomikai un asi skārusi visas rūpniecības nozars. Tomēr tas nedrīkstētu anulēt mūsu politiskās ambīcijas un politiskos projektus. Mums ir jādomā ilgā termiņā, ilgā termiņā jārespektē klimata pārmaiņu jautājumi, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka krīze pārtrauc mūsu aktivitātes mūsu komitejā. E, domāju, ka ir derīgi izlasīt iesniegtos grozījumus krāmer ziņojumam. Grozījumus, kas e, patur spēkā mūsu ambīcijas klimata ziņā. Es domāju, ka tas ir jāpatur kā sarkanais pavadienis šajā ziņojumā. Komisija savā priekšlikumā ir piekāpīgāk attiecībā uz eh, otulīta auto, un es par to gribu paust nožēlu, jo tas ietekmēs mūsu darbu turpināšanu un mērķu sasniegšanu domāju, ka ambiciozie grozījumi, lai respektētu iniciatīvu 2020 un kas ir vēl tālējošāk, ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, cik lielā mērā situācija ar CO2 ir nopietna autotransporta jomā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi veidot ilgākā termiņā perspektīvu, domāt par laiku pēc 20. gada un veidot skaidrākus mērķus. Tālāk superkredīti. Domāju, ka tos var izmantot kā katalizatoru, lai turpinātu debates. Un katrā ziņā nedrīkst pieļaut, ka tas nokauj pārējās ambīcijas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Karls Šliters. Yes, and, um... Es nesaprotu šo fiksāciju 147 gramiem, tas tika balstīts uz nepareiziem pieņēmumiem, un tas uh, pakļauj utilitāto pavisam uh, atšķirīgiem kritērijiem nekā personiskie auto un ir jādomā arī pār degvielas ietaupījumu. Visi pētījumi, viss vedina domāt, ka sākotie priekšlikumi varētu tikt samazināt un var slavenāk ka slavenā eh, citāts par krīzi, ko teica. In a crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity. Don't, don't miss this opportunity. What, what? Būtu jāpiemina šeit, bet par, ka, kāds arguments ir tas, ka krīzei vajadzētu mums kavēt no mērķa sasniegšanas, jo krīze jā, jāpalīdz mums pieši lēmums pieņemt un naudu ekonomizēt, un krīzes laikā mēs, eh, eh, mēs eh, vairāk naudu taupām, mēs ar to nešķaidāmies, tāpēc krīze varētu būt kā katalizators nākotnes ekonomikai. Kurš pirks šos vieglos utilīt auto nākotnē, ja tie daudz tērē degvielu? Neviens. Vai jūs domājat, Āzijā viņi grib tērēt naudu par degvielu, kur e, degviela izmaksā pat vēl dārgāk? Pilnīgi noteikti ne. Ja jūs gribat aizsargāt nūze, nozari, tad e, ar vieglākiem standartiem, tad jūs panākt pilnīgi pretējo. Pār superkredītiem Mums nav vajadzība pēc tiem. Kāpēc tērēt laiku un pūliņus? varbūt, ja mēs ambīcijas noteiktu augstākā līmenī, superkredīti būtu vajadzīgi un noderīgi. Pašreizējā ambīcija līmenī tie ir bezjēdzīgi. Pār testu ciklu, Ja emisijas ir 20-30% zemākas nekā reālās, tad tas ir pilnīgā pretēji tirgus loģikai. Tas ir pret e, likumdošanu, tas maldina patērētāju, un mums ir maksimāli drīz jālabo situācija. Mēs nedrīkstam to izmantot kā uh, slēptu rīku standartu palielināšanai. Mums ir jābūt jaunam ciklam, jo patērētājiem ir labāk jāizvērtē, cik viņi maksās par degvielu autokalpošanas laikā. Es neredzu šeit pretrunu starp eh, ekonomikas un rūpniecības prasībām, tās iet rūkrokā, un noteiksim nu, augstāku ambīciju līmeni. Ir pārsteidzoši redzēt, ka labējie parlamentā grib palielināt biznesa izmaksas. Es nezinu, kāds labums no tā būs rūpniecībai. Tā ir slikta rūpnieciskā politika. Paldies, tagad Mārtiņš Kalenēms. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā vienmēr eh, es eh, ar prieku uzklausu Kārlu, bet šoreiz viņam pilnīgi nav taisnība. Problēma, un es saprotu šo loģiku, bet uh, mikroautobus nav pasažieru automašīnas, tātad šie um, transporta mikroautobusi ir pārveidojami, lai padarītos efektīvākus, un bieži vien tos pērk uh, Tātad flotas iepirkēji, kurus eh, nepievilina dažādi gadžeti, viņi vienkārši pērka eh, šīs automašīnas, lai transportētu lietas. Un eh, viņi skatās uz izmaksām, lietošanas izmaksām. Un tātad vieglajās automašīnās varbūt arī ir tāds spiediens, bet šajās profesionālajās automašīnās, vieglajos kravas automobīļos ir šis tirgus spiediens, un viņi pērk visiespējami lētāko lietošanā mašīnu. Un uh, nav jēgas spiest tirgu ražot uh, pēc iespējas vairāk uh, um, šādu automašīnu. Bet uh, es, uh, protams, uh, abrīnoju Karla entuziasmu izmaksu ietaupīšanā uzņēmumiem. Es ceru, ka daudz viņa kolēģi arī pieņems viņa uh, um, idejas, bet uh, šajā gadījumā viņam nav taisnība par vispārējo emisiju mērķi. Es piekrītu. Un paldies Holgaram, starp citu, par ziņojumu. Manuprāt, tas ir lielisks dokuments. Es piekrītu viņa lēmumam saglabāt šo 175 uh, gramu limitu un 147 gramu limitu 2020. gadā. Un arī atbalstot Reuskungu. Ar teikto. Es biju referents uh, ziņojumā, kas nonāca pie šī 147 šī dīvainā skaitļa galu galā, un priekšnodātais atceras, kādas mums šeit bija sarunas ar padomu, arī bija diskusijas garas un plašas, un tas bija sāpīgs process, kā nonācām pie šī mērķa, bet galu galā mēs pie tā nonācām, un es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad mēģināt mainīt. Turklāt, ja mēs paraugāmies uz uh, ziņojumu nosaukuma, tad uh, Šeit ir runa par veidu noteikšanu, kā sasniegt mērķi, un nevis runa par to, ka to vajadzētu mainīt. Un tik un tā šis mērķis ir ļoti ambiciozs, un uh, apvienotās karalistas transporta departaments uh, aplēsa, ka tas varētu ietaupīt 50 uh, miljonu tonu CO2 līdz 22 gadam. Es domāju, ka šo mērķu padarīšana stingrāk, kā to prasa zaļie un goji, būtu ļoti slikti Um, gan uh, šo kraus automašīnu ražotājiem, gan arī lietotājiem. Karlam tas varbūt nepatiks, bet īpaši ekonomikas rīzes apstākļos tas ir jāņem vērā. Un, un šajā gadā varētu būt, ka viszemākais pārdošanas apjoms šādiem automobīļiem varētu būt Eiropā. Mēs redzam, ka daudz pārdevēju jau slēdz savus uzņēmumus, un šī nozara tiešām ir krīzē. Un, uh, Eh, daudzi ražotāji strādā ar zaudējumiem, ražojot šīs vieglās kravas automašīnas. Mēs nevēlamies pasliktināt vēl šo situāciju. Un tagad par eh, ziņojumu kaut kādiem specifiskajiem aspektiem. Man prieks, ka šie izņēmumi komisijas priekšlikumā ir saglabāti. Um, šie nišu ražotāji varēs turpināt arī darboties, jo viņiem nebūs tik liels um, administratīvais sloks, un es iesniedzu arī grozījumus, lai uh, paplašinātu šo vienkāršoto pieeju ļoti mazajiem ražotājiem, kas ražo mazākā 700 uh, automašīnu, un, kas neietekmēs uh, vispārējos CO2 samazinājumus, jo tas ir mazāk kā 0,01% vispārdoto automašīnu skaitā Eiropā. Bet tas var uh, aiztaupīt uh, vairāk kā 25 tūkstoši eiro gadā šiem ļoti mazajiem uzņēmiem. Es ceru, ka kolēģi atbalstīs šos grozījumus. Mēs arī uh, iebildīsim pret tiem grozījumiem, kuri svītro komisijas priekšlikuma uh, noteikto slogas samazinājumu nišu ražotājiem. Uh, Komisija saprot, ka uh, jāpiemērojas tirgus apstākļiem, un mēs aiz, aizstāvam šo komisijas viedokli. Tagad par testa procedūru, kas attiec uz tiem uh, grozījumiem, kas uh, uh, vēlas uh, ieviest šo jauno testa ciklu, tur es gribētu ieteikt būt piesardzīgiem. Manuprāt, uh, daudziem ražotājiem jau tagadējie mērķi ir ļoti strikti, un uh, neskatoties uz to, ko daudz deputāti saka, um, uh, tomēr ir mēģinājumi izmantot jauno testu ciklu kā mērķu palielināšanas uh, instrumentu. Mums ir jādomā, vai tiešām vēlamies aizvien striktākus mērķus, jo īpaši ekonomika turpina stagnēt. Mums ir jādomā, kā pacelt mūsu globālo konkurētspēju un vispārīgi priekšsādātāja kungs uh, tās bija manas piezīmes. Paldies Holgaram par ziņojumu un kā vienmēr ar lielu prieku sadarbošos ar viņu nākotnē, lai panāktu līdzsvarot kompromisu. Before... Pirms uh, uh došu vārdu Vilsas kundzei vēl 25 sekundes Šlītera kungam, jo vi, pie viņa uh, Uh, vērsās vairāk kārt personīgi, un uh, es redzu, ka Kelnēm kungs jau milzīgi priecājas, ka Šlīter kungs izteikties. Jā, dargais draugs Mārtiņ, man arī ļoti patīk jūs uzklausīt, bet man liekas, ka jums nav taisnība. Um, um, tā tad ir šī līkne, uh, ja uzlabojas efektivitāte, tad var būt mazāks emisijas. Mēs vienmēr runājam par inovāciju veicināšanu, un ja mēs vājinām standārts, tad mēs atbalstām tos, kas ir vismazāk inovatīvi. Neviena mašīna netiks aizliegta, vienkārši viņiem būs eh, jāmaksā vairāk par eh, šīm lielajām emisijām, bet neviens jau ne, netiks, eh, nekas netiks aizliegts. Tagad Sabīna Vīlsa. Paldies šajā jautājumā. Mums atkal ir tie paši strīdi, kā pasažieru automašīnu gadījumā un kā pēdējos gados vienmēr, kad ir runa par uh, pasažieru automašīnām vai vieglajām kravas automašīnām, tad uh, daži kolēģi uzskata, ka jebkurš uh, noteikums ir nepieņemams ražotājiem, lai arī cik maz tas būtu. Tas ir fatāli, jo um, tieši šīs vieglās kravas automašīnas aizņem aizvien lielāku īpatsvaru CO2 emisiju radītāju pulkā. Uh, un ambiciozi klimata mērķi ir mūsu mērķis, un līdz ar to šim sektoram arī ir jādod ieguldījums. Bet um, mēs drīzāk esam blamējušies ar līdzinējiem likumdošanas prasībām, jo ražotāji tās ļoti ātri var izpildīt. Un tomēr, izskatot grozījumus, man rodas cerība, ka mēs varam nedaudz uzlabot regulo šo pārskatīšanu, bet pie tā nepieder tikai uh, eh, 2020. gadam noteikta realitātei pielāgot vērtība, uh, būtu nepiemēroti jau tagad nedomāt par 25. gada mērķi. Ambiciozas robežvērtības uh, maziem un vidējiem uzņēmiem nāk par labu, jo vidē draudzīgāks ir šāds automobils, jo mazāk tam ir vajadzīgs degvielas, un tas ir jāatspogļo arī pārskatīšanā. Uh, superkredīti un banku instrumenti, tās, to es nevaru atbalstīt, tās ir slēptas subsīdijas ražotājiem uz patērētāju rēķina, kuri cieš no augstām degvielas cenām. To mēs varam mainīt. Paldies! Paldies! Uh, ir ļoti jauka, kāds pozitīvi skatās uz dzīvi. Holgers Krāmers. Es labprāt gribētu uh, jautāt Vils kundzei Kāpēc viņi domā, ka, uh, un kas ir apgalvojis, ka nu, tas nebūtu pieņemams šādi noteikumi autoražotājiem? Es nekad neesmu neko tādu dzirdējis. Vilskundze, vai jūs gribētu atbildēt? Nu, jā, ļoti labprāt. Visa šī diskusija par robežvērtībām rada tādu iespēju, ka nu, tas nav pieņemama, ka šādas robežvērtības vispār uh, tiek noteiktas, un es domāju, ka no diskusijas tas izriet. izriet. Uh, un es esmu par tādām ļoti uh, stingru vērtību ievērošanu, un domāju, ka jo lielāks spiediens politiskais ir uz ražotājiem, uh, jo labāk ir tehnoloģiskā attīstība un jo vairāk CO2 var ietaupīt, kā arī benzīnu ietaupīt, un tas ir patērētāju, um, tas nāk patērētājiem par labi. Nu, paldies par šo uh, zilo karti, kur kā virtuāli izmantojāt. Uh, Un uh, tagad uh, nākošā runātāja Pilāra Jūzo, Karlheins Florence un Merkis ir uh, runātājs sarakstā. Tagad uh, slēdzam runātājs sarakstu. Nākošā runātāja Pilāra Jūzo. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam pār nozari, ļoti svarīgi Eiropai kas ir pielikusi lielus pūliņus, kas ir inovējusi un cīnīsies par saviem mērķiem. Tā ir rūpniecība, kas ir parādījis centību un tāpēc nevajadzētu uz, to, to pakļaut vēl lielākam spiedienam. Jo atkārtoju, ka šī rūpniecības nozara ir ļoti svarīga Eiropai. Mani pārsteidz, kā. E, regulas eh, eh, priekšlikums, regula, kas apstiprināta 11. gadā, tiks grozīta 14. Tas, eh, tas nav piemēroti rūpniecībai, jo rūpniecība veido savas programmas, investīciju programmas, inovācijas un pārskatīt visu 2-3 gadus, katrus 2-3 gadus nebūtu piemēroti. Var piekrist Krāmerkungam, ir jāgaida, kamēr būs jaunie izmēģinājumi cikli, kas ir harmonizēti starptautiskajā līmenī, lai varētu sākt runāt pār mērķiem pēc 20. gada. Tāpēc paliksim ar 147 gramiem, kas bija paredzēti uz 20. gadu, un pēc tam varēsim virzīties tālāk, kad mums būs vairāk argumentu, lai mēs varētu runāt par ilgāku termiņu un lai e, rūpniecība varētu piemērot ties šai darbībai par superkredītiem pēc 17. gada tad vietā, lai tie būtu tik 50 grami, kas attiektos uz e, tikai 50 gramiem, tomēr vajadzētu attiecināt arī uz hibrīda auto. Un tas būtu vissvarīgais. Nerunāsim šobrīd par mērķiem pēc 20. gada, par to runāsim vēlāk un paturēsim superkredītus. Nākošais runātājs Florence Kungs. Atbildēšu Martinam Kelehenam. Jā, tu, uh, es, tev ir austiņas, un es gribu izteikt arī komplimentu. Tu paliec vienmēr uzticīgs savai līnijai, jo tas, par ko mēs šodien runājam, tieši uh, Šo pašu tu stāst arī pagājušā reize, kad runājām ar automašīnām. Jā, nu to var uh, darīt, bet nu, tad ir jāakceptē tas, ka šajā laikā ir daudz kas noticis un uh, automobiļu rūpniecība ir ļoti veiksmīgi, ir uh, visus mērķus sasniegusi un pārsniegusi. Viņi taču smejas par. Uh, 147 gramiem un 95 uh, gramiem. Viņi mūs izsmeja. Nu, tu vienkārši uh, neredz to, kas notiek. Uh, Viņi var daudz ko vairāk, bet mēs aizvien vēl pieturamies pie šiem 2020. gada mērķiem, un man liekas, ka nu, ir jāmācās arī. Un pēdējās diskusijās par automašīnām mēs uh, runājam, jā, ir vajag laika, ir vajag laika, viss pārāk ātri, pārāk ātri, dieviņās ak dieviņās. Bet tieši tad mēs arī uh, mācījāmies, un tādēļ mēs nevaram nekādu, teiksim, tādu pārējais laiku līdz 2025. gadam piedāvāt. Uh, skaitļi dažkārt ir pārāk zemi, Un uh, kādēļ tad tie ir? Nu, man žēl, uh, uh, komisijas priekšlikums bija pārāk vājš, un visā komisijā, ne tikai atbildīgajā uh, ģenerāla direkcijā, daudz vairāk uh, drosmīgāku uh, priekšlikumu bija jāizsaka. Autorūpniecība var to izdarīt, visu to, kas ir tagad kompromisos uh, iesniegts. Viņi to var ļoti vienkārši, un viņi to arī redz kā iespēju tādēļ. Tagad pēdējo stundu laikā un šodien pēcpusdienā arī balsot par automašīnām mums nav jāvājina situācija un jāreģē uz kaut kādām vēstulēm un kaut kādu apvienību rakstītām. Nē, šos mērķus var sasniegt, un es absolūti nepiekrītu <clears throat> tam, ja kāds saka, nu mēs tagad esam krīzes situācijā, un krīzes situācijā to nedrīkst darīt darīt. Ja es to tā pareizi vērtēju, tad 12, 13 gadi vēl līdz 2025. gadam ir dārgie kolēģi. Domāju par liberāliem kolēģiem. Nu, ja krīze nebūs tajā laikā pagājusi, tad mums būs pavisam citas, uh, citi jautājumi jārisina. Krīze ir iespēja inovācijām un attīstībai, un tādēļ tā ir jārīkojas un tā jādara. Un vai tad tiešām mums vēl ir jārunā par testiem? Vai tiešām tas ir jānodara? Tas ir smieklīgi. Mums tas ir jāmaina un arī mums pašiem jāmainās. Vācijā katru dienu ražo desmit tūkstoši automašīnas, un visām taču nā, ir tās nepreizās vērtības. Nu tā taču nedrīkst tas būt. Es vispār negribu par to runāt. Es domāju, ka saruna vedējs šeit ir uz pareizā ceļa, un es atbalstīšu kompromisus. Un galu galā, dārgais Martin, 2025. gadā nu tad mēs abi divi būsim pensionāri. Un tad ar uh, štoku varēsim ierasties šeit un konstatēt, ka uh, autorūpniecība ir vēl zem 65, jau 85 gramiem vai kā cita, bet gribu vēl arī mans personīgās simpātijas izteikt uh, tev pašam, bet, nu, saturiski mēs pārstāvam divas dažādas politiskās no, uh, nostājas. Priekšstādājs, nu jā, tas bija tāds ļoti uh, būtisks yes we can statements. Merkis kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es varu uzreiz turpināt uh, visu to, ko iepriekšējo runātāju teica. Nu, tagad par testiem. Nīderlandē tas ir ārkārtīgi nozīmīgi un uh, tas ir nu visās galvenajās avīzēs. Uh, pārtrauksim. Uh, nepareizos autotestus un, un, un, un krāpnieciskos autotestus. Brisele nosaka pareizo ceļu. Un Gabrandīkungs tiek um, minēts ar vārdu, nu, uznosaucot vārdu uzvārdu šajā rakstā. Un patērētājiem vajag tādu informāciju, kas ir patiesa. Viņi nevēlas vienkārši tādus testēšanas apstākļus, kur viss vienkārši tiek radīts tā, lai vērtības tiktu sasniegt. Nē, viņi grib tiešām informāciju, kā tas ir reālajā dzīvē. Ir labi, ka mēs. Uh, to noteicām, un ir labi, ka mēs piedāvājam labas alternatīvas, un plenārsēdē, nu, jautājums ir samērā garš, eh, un šodien pēcpusdienu balsosim, šis jautājums tad atgriezīsies komisijā, un es ceru, ka mēs varēsim pātrināt situāciju kopumā, un ceru, ka spēsim radīt Eiropas iestādi 27 nacionālu iestāžu vietā. Tagad par superkredītiem. Tie ir tādi nepareizi. Uh, instrumenti. Mēs apbalvojam protagonistus, bet pārāk maz um, veltam uzmanību inovācijām un atjaunošanai. Nu, ir labi, ja uh, tiek dots cukurgrauds, bet, nu, tajā pašā laikā arī pātaga jāizmanto. Manuprāt, šis um, aspekts ir pārāk maz ievērots šo superkredītu jomu. Tādēļ ir jāpārbauda, vai mēs nevarētu tādu bonus un uh, sodu sistēmu. Tā tad var saņemt gan uh, bonus punktus, prēmie, prēmēšanas iespējas, gan arī uh, sankcijas. Tā tad ir jārada gan apbalvošanas, gan arī sodīšanas metodas. Un tas pareizajā kārtīgā. Paldies! Paldies, runātājs raksts ir izsmelts, un pirms došu vārdu komisijai gribu vēl piebilst, ka mēs eh, bijām izvirsījuši ambiciozus mērķus, bet ja paskatāmies citus pasaules reģionus, tad daudzās jomās Eiropa zaudē ātrumu. To uh, redzējām arī uh, aiz uh, vakar. Dublinā, tur bija Štainera kungs, ANO vidas programmas direktors, un tur viņš arī uh, ļoti skaidri teica, ka nu, mums nevajadzētu domāt, ka mēs esam tādi progresīvi, mēs zaudējam pozīcijas, zaudējam konkurentu spēju rūpniecībā. Ir jārada kompromiss, esmu pārliecināts, ka to varam, skrūvi nedrīkst noraut un noraut vītni, bet arī nepārāk um, ne, nepārāk atstāt vaļīgu skrūvi. Nu, tagad redzēsim, ko teiks komisija, lūdzu komisijas pārstāv. Thank you, um, Mr. Chairman, thank you, Mr. Kramer. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies, Kramer kungs, ka jūs apkopojāt daudzos grozījumus. Paldies deputātiem, ka viņi iesniedz šos grozījumus. Gribētu sākt ar šo 147 gadu gramu mērķi 2020. gadam. Un um, tika prasīts pārbaudīt, vai šis mērķis ir sasniedzams un to, ko mums ir izdarījusi un kā ietekmes novērtējums rāda, tad tas ir, ir uh, sasniedzams ar pieejamām tehnoloģijām un pat ar zemākām izmaksām nekā bija domāts. Un tomēr komisija uh, neizlēma nāk lai ar jaunu skaitli, un tas ir tāpēc, ka mūsu mandāts ir ierobežots un arī tāpēc, ka uh, Eh, šis tika pieņemts pavisam nesen, un tāpēc, manuprāt, ir jānodrošina, zinām, noteiktība nozarei. Ja mēs kaut ko nolēmjam, tad pie tā arī jāpieturas, jo pretējā gadījumā ļoti pamatoti nozars pārstāvšaubīs mūsu lēmumus. Un eh, kā Kalanēn kungs eh, teica, ja tas, tas tika panākt sarunās, un 147 grāmi ir tas mērķis, ar ko mums vajadzētu turpināt. Par ilgāku termiņu. Kā jūs zināt, tad uh, komisijai ir dažādi politikas dokumenti, piemēram, baltā grāmata transportam un uh, ceļu karti zemu oglekļa izmešu ekonomikai, kas nosaka, ka visiem sektoriem jādod savus ieguldījumus, lai samazinātu emisijas un jo īpaši Baltijā grāmatā par transportu tiek runāts par 20% eh, emisiju samazinājumu sasniegšanu līdz 20. Eh, gadam un vēl tālāk sasniegšanu līdz 50. gadam, un tāpēc eh, komisija vēlas pēc iespējas drīzāk veikt pārskatīšanu. Mēs uzskatām, ka ir jādod noteiktība nosars pārstāvjiem, jārunā ar visām iesaistītajām pusēm, lai saprastu, kādi mērķi būtu jānosaka nākotnē. Manuprāt, tas ir diezgan atvērts jautājums, bet tur, lai noteikti nākotnes mērķus, ir e, jādom, jādomā pamatīgi, jāanalizē tas, kādas e, iespējamās tehnoloģijas varētu būt tirgu 25. vai 30. gadā, un tāpēc mēs vēlamies e, veikt šādu agrīnu izpēti un uh, izskatīt šo jautājumu no visiem aspektiem un nāk klajā ar jaunu piedāvājumu nākotnes mērķiem. Uh, Uh, superkredīta jautājums. Pirmkārt, mēs nepiedāvājam uh, turpināt superkredītu režīmu vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs sapratām, ka tagadējie dati rāda, ka 2017. gada mērķis 175 grami ir uh, tāds, ko varētu jau lielā mērā sasniegt šodien. Tāpēc mēs nedomājam, ka vajadzētu papildus stimulus zemu izmešu uh, Uh, automašīnu laišanai tirgū. Ražotāji jau tagad nāk klajā ar šīm tehnoloģijām. Un to vēl papildina tas, ka 147 grams varēs sasniegt ar vēl zemākām izmaksām nekā līdz šim domāts. Ir vēl viens iemesls, kāpēc neturpināsim šo superkredītu režīmu. Negribam to darīt. Kas attiec uz testa ciklu? Pirmkārt, es pilnībā piekrītu Krāmerkungam, kurš teica, ka uh, Uh, kas attiec uz pasažieru automašīnām, tam būtu jābūt spēkā arī attiecībā uz krau, viegliem kraus automobīļiem. Mēs nevēlamies divas atšķirīgas sistēmas līdzīgām automašīnām, jo bieži vien šīs vieglās kraus automašīnas tiek izstrādātas uz uh, pasažieru automašīnu bāzes. Es saprotu kolēģus uh, uz ņēmētarbības ģenerāla direktorātā, jo 14. gads ir um, Eh, pārāk drīz, lai ievies šo jauno testa ciklu, un drīzāk varētu būt 17. gads, lai to um, ieviestu uh, emisiju mērīšanai mūsu regulējumā. Komisija piedāvā savos priekšlikumos eh, pielāgot skaitļus pēc tam, kad stāksies spēkā jaunais testa cikls, bet uh, nevis padarīt tos striktākus, bet pielāgot tos, konsultējoties ar nozars pārstāvjiem, lai tie būtu atbilstoši noteiktajiem eh, līdz šim skaitļiem. Mēs tātad eh, tiešām apzināmies, kādas šeit ir patērētāja intereses, un es saprotu, ka VLTP būtu reprezentatīvāks un labāku informāciju dotu patērētājiem, jo īpaši šīs regulas kontekstā tiem mazajiem uzņēmiem, kas pērk šos vieglos kraus automobīļus, eh, lietotos, lai sasniegtu tiešām eh, attiecīgi drošības līmeni. Ir citi grozījumi, bet uh, tie bija galvenie šie tie mērķi, superkredīti un testa cikls. Paldies, ka devāt man iespēju par to izteikties. Paldies! Un līdz ar to uh, Hogram Krāmeram vārds uh, noslēguma piezīmēm. Paldies par visu teikto. Es uh, nediskutēšu par tiem jautājumiem, kas nav saistīti ar šo jautājumu lielā klimata politika un automašīnas. Un daudz tika teikts par mašīnām un maz par smagajām mašīnām, vieglajām smagajām mašīnām, bet nu šodien ir. Uh, tā diena, kad vajadzētu to iezīmēt uh, kalendārā, jo varu piekrist visam tam, uh, pa ko jūs teicāt. Un es domāju, nu, tas ir ļoti reti, ka es piekrītu komisijai un piekrītu pilnībā. Es izteikšu pāris komentārus un teikšu tā, ka mans mērķis ir izstrādāt kompromisu, lai to pēc iespējas visas politiskās grupas varētu atbaldīt un kas balsos nākošu nedēļu. Uh, Uh, komitejā līdzīgi, kā tas ir automašīnu, uh, viegla automašīnu uh, jautājumā. Es domāju, ka tas ir iespējams, lai arī daži punkti ir pretrunīgi. Ja mēs visi paiesim gabaliņu otram pretī galvenajos jautājumos. Un gribu nedaudz norādīt uz to, kur ir manā skatījumā prioritāte, un tas ir. Mm, arī saistīts ar to, ko Filips teica un daži citi kolēģi. Mums nevajag grozīt 2020. gada mērķi. Es zinu, ka ir neapmierināti ar šo jautājumu, bet mums vajadzētu būt pietiekami demokrātiskiem, pieņem zināšanai, ka šīs pamatdiskusijas bija pirms trim gadiem, ka tās noved pie kompromisa, ne visi tam piekrīt, es saprotu, bet es domāju, ka mums ir jābūt atbildīgiem likumdevējiem. Uh, Un ja mēs tādai ļoti nozīmīgai rūpniecībai, tāda kā ir, ir automobiļu rūpniecība Eiropā, ja mēs gribam dot tādu skaidrību plānošanā 2020. gads, būs sešas gadus no brīža, kad stāsies spēkā šī likumdošana. Un attīstība ir ātrāk, un vieglās automašīnas pat ilgāk tiek plānāts nekā vieglās automašīnas, proti tās mašīnas, ko šodien attīsta. Uh, tiek attīstīts stipri ātrāk. No tās mašīnas, kas tiks saražotas 2020. gadā, tādas jau šodien ir, kas nozīmē, ka arī krīzes laikā būtu nepareizs signāls auto ražotājiem prasīt kaut ko citu, sākt attīstīt, nekā mēs prasījām pirms trim gadiem. Nu, tas tas arguments, ko gribu izteikt. Kārlis Šluters runāja, viņš, diemžēl, vairs nav zālē. Viņš runāja, ka mēs to visu daram patērētāja labā, lai mašīnas būtu lētākas. Tas ir strīdīgs jautājums. Nav īsti skaidrs, kādas izmaksas uh, būs saistīts ar automašīnām un to ražošanā. Iespējams, ka tās būs pat uh, augstāks, ja 2020. Uh, gada mērķi būs striktāki. Un arī mm, eksploatācijas izmaksas, nu tas tāds rīdīgs jautājums, un pasauli ir nevienmēr tāda, kādu Kārlis Šliters to apraksta. Tas ir viņa viedoklis, viņš vienmēr to ļoti dramatiski prezentē, bet mums nu, ir arī skaidri argumenti, kas ir pret to. Tagad pasauli pēc 2020. gada, nu, paraudzīsimies uz uh, regulas nosaukumu. Tas ir risinājums pēc 2020. gada, un tas nav īsti pareizais dokuments, uz ko mēs atsaucamies. Un nebūtu pareizi rakstīt 2025. gada mērķus šajā uh, dokumentā. Un viss tas, pa ko mēs runājam, tie ir skaitļi no gaisa, arī ar ēnu referentiem runājot. Un šādi skaitļi, jā, viņi būs, un, un, un noteikti arī mēs tos redzēsim. Un pareizi ietekmes novērtējumu iespēja jādod. Uh, autoražotājiem arī nākošajā dekādē e, būs e, liels izmaiņas un varbūt arī alternatīvas izmaiņas, un tādēļ es gribu aicināt būt piesardzīgiem un e, šeit ierakstīt kaut kādus skaitļus, kas gal galā nu, vienkārši atbilst mūsu politiskiem priekš, priekšstatiem, un vienā punktā pateikšu, ka esmu gatavs kompromisiem. Bet mana personīgā prioritāte izstrādāt šo likumdošanas tekstu ir saglabāt 2020. gadu. Par visu citu var diskutēt. Un nu, īsti par superkredītiem nepiekrīt uh, nostājām. Iespējams, es teicu, ka atšķirībā no automašīnām, veniem ir uh, varbūt tirgus elektroautomašīnām un uh, nesaprotu Merkis kundas teikto, uh, ka šīm mašīnām zem 50 uh, gramiem būtu iespējams. Nu, tiem jābūt elektroautomobiļiem šādā uh, veidā, jo visādi citādi tas nemaz nav iespējams. Un pilsētās neliela attāluma attāluma, kas atkārtojas, varbūt pat no nu, lielāks tirgus ir viegliem krāsas automašīnām nekā viegliem automašīnām, bet es neesmu dogmatisks šajā jautājumā. Un tagad par testiem viss tika teikts, tas, kas tagad ir, tas nav apmierinošams, ir nepieciešams kas jauns, arī starptautisks risinājums. Uh, Un tas ir jāievieš, un es nedomāju, ka tam visam jānotiek ar deleģētajiem aktiem, bet, nu, tas īsti vairs neatbilst mūsu diskusiju. Tematam mums ir jāraugās uz to, lai šo diskusiju ietvaros mēs ne tikai par teskiem diskutētu, bet arī koncentrētu mūsu uzmanību uz to, kas ir un kas drīz būs, un jāatbild uz jautājumu, ja šie starptautiskie testi netiks tā attīstīti, ja nekas neradīsies, tad jādomā pavisam skaidri kā radīt kaut ko eiropeisku, es domāju, ka šo testu akceptēšana samazinās, jo tie neparāda pareizos emisiju, kādu ir automašīnām un uh, klimata kontrols uh, iet, uh, kārtas nav ietvertas šajos testos. Automašīnās. Tātad jautājums ir, kādus testus mēs izmantojam par atsaucas punktu, un es domāju, ka šis jautājums, ko mēs visdrīzāk pieņemsim pēcpusdienā par automašīnām, tādēļ aicinu referents paraudzīties uz šiem jautājumiem, un varbūt, ka mēs šeit varēsim sasniegt arī kompromisu. Es redzu, ka sarunas varētu būt konstruktīvas, tā ceru, un ceru, ka mums izdosies rast tādu saprātīgu kompromisu pakotni, lai darbs būtu veiksmīgs arī nākotnē. Paldies! Paldies! Nu, līdz ar to mēs esam noslēguši diskusijas par šo punktu. Viduskomitejā 6. un 7. maijā balsosim. Plenāra sēdē šo jautājumu visdrīzāk izskatīs jūlijā. Nu, tagad pāriem no viegliem kravas automobiļiem uz putekļu sūcējiem. Un šeit reglamenta 88. pankt 2. punkts. Holgers Krāmers varētu tad uzreiz pastāstīt par putekļu sūcējiem pēc izpaudas. Nu, tā tad strādāju deviņas gadus parlamentā. Esmu uh, diskutējis par dažādiem risinājumiem arī politiski, un man jāuzdod jautājums, vai nu ir saprātīgi, ja mēs tik ļoti detalizēti tehniskos jautājumus politiski diskutējam. Es pats arī nekad nedomāju, ka varētu runāt par putekļu sūcējiem šeit. Un gribu arī teikt, ka nu, tas, ko tagad saturiski gribu teikt, nu, nemaz tik vienkārši nav saprotams. Ja mēs runājam par energoefektivitātes formulējumu, ko mēs tagad kritizējam arī, nu, tad jābūt jau fiziķim. Bet, nu, ir pietiekami, ja pēdējā laikā, pēdējo gadu laikā jūs esat izmantojuši putekļu sūcēju mājās. Uh, Nu, vīrieši, kas nav inženieri un kas arī neizmanto putekļu sūtē, nu, viņi varbūt nesapratīs šo jautājumu. Bet mūsu darbs kā deputātiem un vidas komitejā šos komitoloģijas uh, process ir ļoti uzmanīgi jāraugās, un mūsu pienākums un arī tiesības ir aicināt komisiju izstrādāt šo uh, dokumentu. Būtībā jautājums ir par to, ka putekļu sūcēji jāmarķē pēc energoefektivitātes. Es domāju, ka tas ir saprātīgi, ka tas ir labi. Mūsu pieredze ar, ar, ar veļas mašīnām ir bijusi ļoti laba un citiem, mm, citām elektroierīcēm arī, bet nav pietiekami. Tikai Uh, norādīt, uh, kāds ir strāvas patēriņš un mērīt pēc tā efektivitāti, bet uh, jāievēro arī tas, kas tehniski tiek darīts. Un putekļsūcēji ir šajā jautājumā ir viena problēma. Un es nekad nedomāju, ka varēšu politiskajā karjerā izmantot šo vārdu, proti putekļu uzsūkšanas potenciāls. Nu, katram, kam ir putekļu sūcējs un kas to izmanto, varbūt arī nu, šādu trešo pakāpju sūkšanas intensitātē. Uh, uh, uzstādīt no nu, 700-800 vatu putekļu sūcēji, ja to salīdzinu, un ja viens no tiem tiek izmantots 3-4 reizes ilgāk, tad, tad enerģijas efektivitāte samazinās, izmantošanas uh, efektivitāte samazinās. Un ir jābūt nu, tādai norādē, un es neesmu viens, es citēšu, nelasīšu visu šo dokumentu. Četras dalību valstis, komitoloģijas procedūra, Bēļģija, Vācija, Portugāla, Itālija apšaub šo uh, procedūru. Bēļģu komentārs, ka angliski citēšu lūdzu tagad. Nav skaidrs eh, vēstījums pat, patērētājiem, un itāļu eksperts saka, ka uh, uh, te tiktu dot priekšroka mazāk jaudīgiem modeļiem, un uh, būtu lielāks patēriņš patērējā dzīvē, un Portugāļi saka, ka neefektīvāki uh, putekļu sūcēji saņemt augstāku klases marķējumu, un Vācijā arī mūsu vīdes uh, iestāde arī saka, ka tagadējā formula varētu novest pie negatīvas tendences eh, jaudas attīstībā, un, manuprāt, tas ir ļoti nopietni, proti, ka var zaudēt uzticību šīm marķējumam, un mums ir jāpiedāvā attiecīga formula, kas ņem vēlā būtekļu uzsūšanas potenciālu. Nu, es domāju, ka tas ir nu, tāds ļoti profesionāls uh, iemesls, lai pārstrādātu šo dokumentu. Jums nevajadzētu riskēt, ka šis ļoti apjomīgais ekoloģiskās marķēšanas uh, jautājums uh, likt mums nonākt tādā situācijā, kur mūsu Eiropas uh, patērētāji vairs neuztic šim marķējumam tādēļ kritiski vārdi par lēmumu Komitoloģijas procedūrā šis lēmums bija ļoti apstrīdēts, diskutēts, un mums vajadzētu vienkārši vēlreiz pievērsties šim jautājumam. Un šo uh, tīrīšanas uh, spēju vēlreiz izvērtēt. Tātad lūdzu atbalstiet mani šajā jautājumā. Jā, nu putekļu sūcējam jāstrādā pietiekami labi, lai pietiekami daudz putekļu nebūtu. Uh, un gaisā. Jābūt tiem efektīviem. Nu, ļoti daudz dažādu emociju ir uh, runātais raksts. Chris Davis un Sofija Okunī. Un arī Rīskundze. Un Linda Makevani. Un Gebrandī. Nu, drīzāk būs vienkāršāk nolasīt tos, kas nav pieteikušies uzrunāt kolēģis. Pirmā runātāja Frederika Rīsa lūdza. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Bija referente pirms pāris gadiem par eh, ekodizaina direktīvu. Šķiet, 2005. gadā risinājām šo jautājumu ar Pēteru Līzi, Klodu Turmesu. Domāju, ka jāatceras mūsu tā laika prioritāte, kas ir būtiska arī šodien, un kas nozīmē samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, sākot ar pašu mājturības iekārtas eh, izveidošanas brīdi. Un šogad nekādā veidā negribu apstrīdēt, eh, bet uzsvērt vēlreiz, ka parlamenta uh, izskatīšanas tiesības ir jāņem vērā. Es izrasīju Krāmerkunga iebildumu un iemeslis atbalstu viņu pēc um, problēmas būtības. Tomēr, kad lasu teikumu formulu, lai aprēķinātu eh, gada enerģijas patēriņu put, putekļu sūcējiem, eh, putekļu sūcēju sniegumam, kas at, attiecas uz fizikas un matemātikas formulu 11. lapusē pašā direktīvā, es eh, savā iepriekšējā dzīvē daudz nodarbojos ar integrāļiem atvisinājumiem un citām matemātiskām darbībām. Tomēr esmu šeit ievēlēta, lai uzklausītu, tāpat kā mēs visi, ekspertus, kurus nu jau gadus piecus strādā pie šīs direktīvas pasākumiem. Uh, tā skaitā ekodizaini, kā arī ekspertus Eiropas organizācijas, attiecīgās interesētās personas, kuri praktiski vienbalsīgi. Izņemot dažus, varbūt Vācijā, atbalsta priekšlikumu. Un, kas pārēdz arī būtiski, iekļaušanās periodu. Es nedomāju, ka pirms 2019. gada šie pasākumi tiks īstenoti nozarē. Tā tad ir savi aklimatizācijas pasākumi, kas ir paredzēti, un es domāju, ka mēs tik tiešām varam būt eh, droši par to faktu, papildus matemātiskai formulai, par to, ka putekļu uzsaukšanas spēja ir iekļauta formula, uh, formulā. Kolēģis saka nē, citi saka jā, un es tomēr gribētu aicināt atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Peters Līze. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Nu, labi, ka mēs šodien vēl ar šeit diskutējam, lai viss ir caurskatām un skaidri. Bet es domāju, ka mums vajadzētu būt skaidrība arī par to, ka Visas firmas, izņemot vienu, kas, ko skar šis uh, uh dokuments, vērtē to kā ļoti, nu, kā es saku, um, mm, liederīgi. Tātad ne tikai rūpniecību mēs šeit regulējam, un ir daudz rakstiski, teiksim, uh, uh, dokumentu par to, ka tiesa, kas sākumā bija kritiski, tagad to atbalsta un dalība valsts, piemēram, Bēļģija, Vācija, kas bija ļoti skeptisks. Cik zinu, tad gal galā ir piekritušas pēc uh, sarunu procesa. Ekodizaina direktīva uh, ir vērsta uz to, lai mēs enerģiju un resursus varētu ietaupīt. Nu, tas nevienmēr ir ļoti vienkārši, bet, nu, galu galā man liekas, ka tas ir labs instruments, un to mēs redzam arī uh, tajās, redzot tajās vēstulēs, ko, kas man ir atsūtīts, un cilvēki saka, jā, nu mēs piekrītam tam, un visbeidzot ir tas, ko sagaidām. Esmu ilgi diskutējis arī ar to firmu, kas uh, ir aicinājusi protestēt. Tā ir no Ziemeļrēnas Vestfāls, no manas vēlēšana apgabala, tādēļ esmu ļoti intensīvi ar šo jautājumu nodarbojies. Uh, Tātad sākumā jau arī likās, ka komisija nu, visam nepareizi kaut ko dara. Bet diskusijas ar ekspertiem, nacionālā valstība pārstāvjiem, komisijas pārstāvjiem, dažādu firmu pārstāvjiem, liek man secināt, tāpat kā Frederika Rīsa, ka mēs, mums nevajadzētu atbalstīt šo protestu. Man jāatvainojas, man jāiet tūlīt pat prom. jo eh, man ir apmeklētājs, kas eh, vēlas tikties ar mani un runāt par eh, pārtiks produktu krīzi. Bet komisija grib teikt to, ka tas ir ļoti nozīmīgs punkts un tas palīdz. Ne tikai tādēļ, ka tas ir kompromiss un tādēļ, ka mums nav cita vairākuma, bet kādēļ tie, kas protestē, ka, kādēļ viņiem nav taisnība. Es ar daudziem vakar tikos un gribu, lai visi dzirdētu pirms mēs balsojam par to. Un otrs jautājums firma, ko tas īpaši skar un kas atbalsta šo protestu, ir teikusi, ka komisija ir teikusi, ja mēs protestēsim, tad mainīsies formula un tad pēc īsa brīža ar šo mainīto formulu dokuments varēs stāsies spēkā. Šos abus jautājumus lūdzu uz tiem dot atbildi. Es esmu dzirdējis šo atbildi jau vienreiz, bet lūdzu to at, šo atbildi sniegt, lai visi, kas balso, lai zinātu visu informāciju kopumā. Paldies, nākošais runātājs Kristevis. Priekšsēdētāji, kādreiz jūs sacījāt, šī komiteja vairāk eh, domāt par sabiedrības interesēm, un es arī te vakarreiz domāju, ka eh, deputāti varētu ienākt šeit ar saviem putekļu sūcējiem, un tam mēs varētu tādu deju nodejot, kas varbūt eh, straumēšanā būtu pieejama internetā. Bet divi jautājumi komisijai. Cik? ražotāju jums zināmi ir apņēmušies sekot šiem mērķiem. Un otrkārt, ja jūs vēlamies mainīt līdzsvaru šeit, vai tas novestu pie tā, ka citi uzņēmumi iebilstu tam citu iemeslu pēc. Paldies, Kristēvis. Nākamā Sofija Okonī. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es um, uh, uzstāšos atbilstoši Pētera Līzes jautājumiem komisijai. Tātad, kāpēc šis teksts ir tas, par kur mums jābalso, bet papildus gribu teikt vēl ko. Šodien ļoti žēl, ka man jāsaka, maniem vēlētājiem, ka es nodarbojos ar putekļu ai, iesūces potenciāla aprēķinu. Ir konjunktūras krīze, veselības aizsardzes finansiāla, ekonomiska, vides. Mēs saskaramies ar grūtībām visās jomās, un varbūt mūsu komistejai vajadzētu domāt par citām prioritātiem. Tik tiešām. Varbūt vajadzētu nolikt šādu veidu ziņojumu smalā, kas ir, nu, galīgi detaļu ziņu, sīkuma ziņojumi. Kad mēs redzam, ka mēs nespējam aizsargāt mūsu līdzpilsoņus saistībā ar zirga gaļas krīzi, kad mēs nespējam aizsargāt mūsu līdzpilsoņus eh, no krāpniekiem, kas eh, piedāvā defektīvas krūsu, krūšu potēze, protēzes. Mēs dzīvojam milzīgā ekonomiskā krīzē. Mums, eh, un Karls Hainz tikko sacīja, mums ir viss jādara, lai varētu tikt galā un pārdzīvot ar to, ko mēs piedzīvojam šobrīd, un ar vides ekoloģiskiem standārtiem, mudinot uzņēmumus uz inovācijām, uz izpēti, lai mēs varētu mainīt rūpnieciskos ciklus. Par to mums ir jādomā šobrīd, un um, putekļu sūcēju eh, uzsūkšanas potenciāls priekšsēdētāji, nu man liekas galīgi garām. Paldies. Nav vislabāk būtu, ja putekļu sūcēju varētu darbināt ar atjaunīgām enerģijām, tad viss būtu tīrs un nebūtu arī tik daudz sīko putekļu atmosfērē. Nu, bet pavisam nopietni, ja kolēģis protestē, nu tad par to ir jādiskutē, un es domāju, ka tas arī ir mūsu uzdevums parlamentāriešiem pievērsties jautājumam ļoti nopietni. Uh, Un uh, uh, šeit komisijas pārstāvis ļoti bieži uzstājās arī pēdējā komiteja sēžu nedēļā. Viņam šeit ir, nu, burtiski tā kā abonements. Bet, nu, no otras puses tie ir piemēri, kas uh, dažādu laikrakstu pirmajās labs pusēs ir atrodami kā temati, un mums ir jābūt arī mūsu argumentiem, kādēļ un kāpēc mēs uh, tādas lietas risinam. Es domāju, ka visam ir pamats un mums ir jāpiešķir tam arī, nu, pietiekam laiks pietiekami ilgs laiks, un citas temats varam pēc tam izskatīt. Nākošā runātāja Linda Makēna. Yes, I agree with you, Chair. Piekrītu priekšsēdētāji. Mēs cīnījāmies par pilnvarām skatīt šos jautājumus, un jūs varat likties, ka e, nav tas e, tik būtiski, bet, piemēram, mēs nobalsojām, mēs nobloķējām gaļas līnes priekšlikumu un citus. Es, Pat jūs varat piekrist, ka e, ir citi svarīgāki jautājumi, taču arī šis ir svarīgs enerģijas efektivitātes jautājums, un arī Krīs Devits sācīja, cik e, kāda ir, bija, kāda ir sabiedrības attieksme. Un es e, arī savā darba grupā runāju par šo jautājumu, ir notikušas konsultācijas ar uzņēmumiem, un šobrīd komisija ir darbs, un mana grupa neatbalstīs Krāmerkunga priekšlikumu. Mums ir nepieciešama laba sistēma, un mēs balsosim pret priekšlikumu. Paldies Lindai Makevanai. Tagad Jānis Gebrants. Paldies priekšsādātāju kungs. Es piekrītu, nu, būtībā visiem iepriekšējiem runātājiem, bet es īpaši gribu pateikties Holgram Krāmaram, jo neskatoties uz uh, skaisto. Uh, laiku es uh, izmēģināju desmit dažādus putekļu sūtējus tīrot māju. Un secinājums ir tāds, ka putekļu uzņemšanas potenciāls 0,20 eh, ir visefektīvākais, nevis 0,16. Un tas eh, ir tieši tas, ko padome ir pieprasījusi no komisijas, tad, kad runāja par nepieciešamajām izmaiņām. Es empīriski uh, šajā nedēļas nogalē e, pierādīja. Bet, nu, priekšstādātāja kungs, mums, e, protams, ka jādiskutē par šiem jautājumiem, bet tas, e, par ko esmu norūpējies, ir tas, ka dizaina direktīva. Nu, tomēr skar tādu ļoti jūtīgu jautājumu, jo tagad ir ļoti, ļoti nozīmīgi tās pārmaiņas, kādas mums ir tautsaimniecībā, un daudz par to runāja. Mums jābūt spējīgiem mūsu ekonomiku veidot ilgspējīgi. Un šādi jautājumi ir vienkārši sastāvdaļa šīm diskusijām. Ir jādiskutē par elektriskajām spuldzēm, parastajām, kas cerams, ka pazudīs, un būs arī daudz citi produkti, nu, kas vairs nebūs pieejami, kas vienkārši nu, neatbilst šiem ilgspējīgas principiem. Uh, bet Krāmer kunga priekšlikumu man liekas, ka nevajag uz uh, atbalstīt. Uh, Komisija ir aicinājusi šo problēmu risināt, un tāda, kāda šī problēma ir, man liekas, ka tā vairs nav īsti uh, nopietna, un līdz ar to to vairs nav jānodarbojas. Rīskundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Rieģiet uz Okonīku un sacīto, es zinu, ka pa, Parīzē labprāt Briselei uzliek atbildību par visiem grēkiem, un šoreiz tā nav nu, e, e, komisija, kurā e, noliek malā savu darbu, bet šoreiz mēs tagad skatām piecus darba gadus komisijā, kas gaida šos pasākumus par ekodizainu, par putekļsūciem, kas ir būtiski mūsu uh, arsenālā cīņā pret klimatu pārmaiņām. Jā, tas ir svarīgi, pat ja mēs runājam par putekļu socēju un formulām, bet tomēr lietas būtība ir nopietna. Paldies! Paldies! Tagad Hudson kungs. Nē, vēlreiz Holgers Krāmers. Jā, nu, noslēgumā. Pavisam īsi. Es tikai gribētu reaģēt uz vienu jautājumu, kas ir ļoti nozīmīgs. Un gribu zināt arī, ko komisija teikts. Uh, Politiskie lēmumi, ko mēs pieņemam par, piemēram, vieglajām krāvas automašīnām un citām likumdošanas iniciatīvām, mēs visu laiku saskaramies ar problēmu un rūpniecības nostāju. Kādēļ tad šajā jautājumā ir nozīmīgs jautājums, kādi uzņēmumi tam ir piekrīt? Tas ir skaidrs, ka uzņēmumi, kas ir mazāk, kas ražo mazāk efektīvs produkts, arī putekļu sūcējus, atbalsta tādu marķējumu, kas nav īpaši, nu, tāds skaidrs, un ka labākais produkts saņem labāko marķējumu. Es esmu ļoti satraukts. PSH, Bosch, Siemens preces 8. februārī 2013. gadā pirms diviem mēnešiem šī firma uh, saka par bažām par šo putekļu sūcēju uh, marķējumu. Un vakar aizvakar šī pati firma pretēji nostāju pauž. Nu, kāds ir sarēķinājis un teicis, nē, nu, tas ir mūsu labā, atbalstīšim to. Un starplaikā nekāda komitoloģijas procesa izmaiņa nav bijuši, tādēļ jautājums, kādi uzņēmumi to atbalsta, taču nav saistīts ar šo jautājumu, vai šis efektivitātes aprēķins nav absolūti e, saistīts, nu, mēs taču nedrīkstam. Uh, uz to paļautas. Es taču uzdošu jautājumu neatkarīgiem ekspertiem, nevis uzņēmumiem. Nu, līdz ar to tas ir tāds ļoti, ļoti uh, ļoti jūtīgs jautājums. Nedrīkst ļaut rūpniecībai eh, ietekmēt mūsu lēmumus. Nu, tie, kas šo jautājumu uh, eh, izskata un šeit ir, zina, kas to ir iesniedzis. Nu, protams, ka kādam ir interesi, un es ceru, ka jāskatās jautājumi. Nu, tādā kontekstā ekonomikas pārstāvji pauž savus intereses un mēģina ietekmēt lēmumu pieņemšanu vienā vai otrā virzienā. Bet, nu, katrā gadījumā tagad došu vārdu komisijai. Uh, Hatsona kungs ir ieradies, un viņš tagad mums stāstīs, kā šī formula ir radusies, kā ir notikuši testēšanas mēģinājums, un vai Gabrandī kungam ir taisnība ar putekļu sūcēju darbu pēdējā nedēļas nogalē. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem. Pirmkārt gribētu pateikt, ka mēs uh, augstvērtējam iespēju, ka varam izteikties. Tas ir tiešām procesa daļa. Mēs ļoti nopietni uztveram dažādas iebildes, un es gribētu tagad izteikties par Akonīku un teikto. Protams, šis jautājums nav tik svarīgs kā uh, emisiju tirdzniecības kvotu iesaldēšanu vai citas lietas, ko jūs darāt, bet kolektīvi uh, kopā šis jautājums energoefektivitāte ir svarīgs, bet energoefektivitāte var sasniegt tikai ar mazām dažādām lietām. Nav šeit tāds uh, ekvivalents, ka var uh, vienkārši uzlikt pienākumu visam sektoram lietot atjaunīgās enerģijas. Nē, mums ir iespējams to panākt tikai ar detalizētiem priekšlikumiem. Un šis konkrētais priekšlikums uh, um, ietaupījis 19 terawatstundas eh, līdz 2020. gadam. Tas nav tik tāpat daudz kā ūdensildītāji, bet tas arī nav nekas, un tas eh, ietaupīs eh, patērētāju līdzekļus. Tas ir patērētāju interesēs, pat neņemot vērā videi labums. Un šis priekšlikums ir svarīgs, un svarīgs arī diskusijās, kas mums ir bijis ar iesaistītajām pusēm konsultāciju fūrijā, formā un eh, regulatorijā komitejā. Pieminēšu, ka tas lēmums, pie kā mēs nonācām komitejā, eh, kas bija kompromiss, tur tikai viena eh, dalībvalsts nespēja pievienoties šim kompromisam. Tātad mēs vismaz komitejā radām po, pozīciju, kur ir apstiprināta. Uh, ir pamatotas bāžas, ka ja mēs uh, marķēsim efektivitātes dēļ uh, putekļu sūcējus, tad jums būs uh, iespēja izgatavot um, A klases putekļu sūcēju, bet kas netīrīs īpaši labi. Šobrīd tādu produktu nepārstāv nepastāv, un tas būtu slikti, ja būtu šādu produktu rašanās gadījums tieši mūsu iejaukšanās dēļ. Mēs par to runājām un to labojām ar izmaiņām, kas eh, regulatorijā komitejā tika piedāvātas. Tātad mēs aizliedzam šāda tipa uh, putekļu sūcējus. Tātad eh, šis ekodizaina priekšlikums, ko jūs skatāt, ir atšķirīgs no sākotnējā komisijas priekšlikuma tieši tāpēc, ka uh, Eh, šeit ir aizliegums eh, nenākt klajā tirgo ar nevēlamiem produktiem pēc šī marķējuma ieviešanas. Tātad eh, šis jautājums ir atrisināts, un tāpēc nav uh, iemesla uh, papildus rīcībai, mainot uh, šīs formulas detaļas, ar kur mēs rēķinām energoefektivitāti. Nav vajadzības pareizināt ar divu ar pusi šo svaru, ko mēs norādām formulā mm, mm šai putekļu iesūkšanas efektivitātei. Un nav ne tikai vajadzība to darīt, lai sasniegtu rezultātu, bet tas pat būtu pretrunā ar tehniskajiem un zinātniskajiem pamatiem šajā darbā, ko mēs darām. Jo tas skaitlis, kas ir eh, priekšlikumā ir 0,2 un jums tiek prasīts atbalstīt um, izmaiņas uz 0,5. Tad, kad mēs uh, bijām komitejā, tad bija 0,15. Un tas ir tāpēc, ka mums ir pierādījumi no mūsu pašu salīdzinotā pētījuma un no Boša Sīmens pētījuma, kas atbalstīja šo uh, skaitli. Bet Beļģijas iestādes ir veikušas uh, ļoti rūpīgus testus papildus un parādīja, ka zināmos apstākļos augstāka vērtība uh, Uh, būtu bijusi piemērotākā nokumats tīguma komiteja ņēma vērā šo rūpīgo uh, darbu, uh, apkopošos trīs pētījumus un mainīja no 1,15 uz, 1, uz 0,2 šo skaitli. Tātad no 0,15 uz 0,2. Tātad nav nekāda pamata šeit mainīt līdz 0,5 šo skaitli. Un tā būtu man atbildi uz Līzes kunga jautājumu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka būtu diezgan bīstams solis ieviest kaut kādu skaitu, kam nav tehniska pamata. Pat eh, Bēļģijas eh, pētījuma uh, um, rezultāti nerāda, ka varētu šādu skaitli paredzēt. Un atbildot Deivis kungam, kurš jautāja par to uzņēmumu skaitu, kas nav apmierināts ar šo priekšlikumu, pirms mēs vērsāmies komitejā, bija divi uzņēmumi, kas pauda bāžas uh, šajā sakarā, un kopš komitejas, uh, kas pieņēma zināmas izmaiņas, kā tas bija arī vajadzīgs, lai atspoguļotu uh, saņemto informāciju, ir bijusi tikai viena kompānija, kas ir iebildusi pret eh, šo te mūsu sasniegto rezultātu. Un mēs šīs izmaiņas veicām ekodizaina priekšlikumā, kas tagad ir mūsu priekšā. Protams, mums tas būs jāmaina arī marķēšanas priekšlikumā, jo šie divi priekšlikumi ir tādi, kur jāizmanto vienādas metodas. Un savādāk mēs eh, nepareizi informētu patērētājus. Mēs viņiem dotu formulu, lai viņi varētu uh, saprast. Uh, uh, putekļsūcei relatīvo jaudu, bet tā nebūtu pareiza formula, un tāpēc es negribētu, lai mēs to darītu. Un tāpēc eh, eh, tā tad eh, man ir prieks, ka jūs negribat pieņemt šo rezolūciju, un jāsaka, ka parlamentu šīs komitejas spiediena rezultātā mēs uh, Uh, strādājam uh, pie šiem neatrasinātajiem jautājumiem. Ekodizaina gadījumā mēs apsolījām veselu virkni šo regulu, un tagad mēs ķeramies klāt pie šī darba, un tas nozīmē, ka mums būs vēl vairāk šādu diskusiju, kuras mēs gaidām ar nepacietību. Un ja mēs varētu šīs diskusijas veidot tādā konstruktīvā veidā, proti, ka mēs jums sniedzam sistemātiskā veidā vairāk informācijas, tad mēs esam atvērti šādām diskusijām. Bet, protams, labprāt ieradīsimies arī komitejā uz šādām diskusijām. Paldies! Lielas paldies! Vai ir vēl kāds papildu jautājums? Es redzu, ka nē. Tad gribētu sirsnīgi pateikties komisijai, bet paldies arī kolēģiem par uh, to, kādas mums bija debats, un tagad nākamais darbkārtības punkts. Tas ir eh, desmitais darbkārtības punkts. Es atvainojos, ka priekšsēdētājs. Tas bija astotais punkts, un tas ir mans ziņojums, kur ir runa par uh, to darbkārtības punktu, kas mums tikko bija. Es domāju, ka mums uh, dažkārt uh, ir pārāk maz sarunu par delģētiem un ieviešanas tiesību aktiem, un to redzam dažkārt arī sarunās, piemēram, trialogā, un maiss jau gandrīz ir aizsiets, un tad beigās vēl tiek runāts par delģētiem un ieviešanas tiesību aktiem. Un dažkārt tad eh, parlaments ir diezgan dāsns, un to vajadzētu mainīt. So, ich wollte die Kollegin. Jā, es negribēju traucēt kolēģei runāt pa telefonu. Tātad šo tematu mēs tagad gribam sākt skatīt un uh, ķerties tam klāt, un juridisko lietu komiteja uh, sagatavos ziņojumu, proti par to, kādas tiesības tad mēs esam saņēmuši, un to es pilnībā atbalstu. Mēs kā vidas komiteja uh, sniegsim šeit atzinumu, un es esmu atzinumu sagatavotājs, jo mēs esam lielākā likumdošanas komiteja šajā parlamentā. Līdz ar to mēs par to teiksim, izteiksim savu viedokli. Tikko mēs redzējām, ka ir daudz, pie, daudz piemēru, pat ja tas šķiet pārāk vienkārši, piemēram, putekļu sūcēji, bet par to ir jārunā. Ir arī citi temati kā GMO, uh, Um, marķējums uz pārtiks produktiem un apgalvojumi par veselības norādēm, mm, piemēram, um, imports no Japānas pārtiks jomā un citi, uh, citi, citi jautājumi, kā piemēram Šnerkārtkungs minēja. No visām politiskajām grupām ir šādi te iebildumi. Šodien uh, jautājums bija skaidrs par putekļsūcējiem, bet tas taču ir arī mūsu uzdevums, mūsu darbs. Uh, šīm lietām sekot, tās iekļaut darba kārtībā, lai beigtu šo kontrolas funkciju, kas mums ir noteikta. Un tas arī ir tas gars šajā ziņojumā, kuru arī ievērosim, jo mums šeit ir jāmieņem politiski lēmumi. Ir ļoti svarīgi pieņemt tieši politiskus lēmumus, uh, Es ceru, ka tas visiem arī ir skaidrs, un es eh, ceru, ka nākamajā sasaukumā būs vēl varbūt seminārs jaunajiem kolēģiem par to, ko tas viss nozīmē. Daudziem tas ir darba gaitā jāiemācās, ko tas nozīmē, kas ir deleģētie un ieviešanas eh, likumdošanas akti. Šeit mēs esam saņēmuši vairāk tiesības līdz ar Lisabonas līgumu, un tās vajadzētu izmantot. Man dažkārt ir iespējas, ka padomē un komisijā tas vienkārši tiek palaists garām. Mums vajadzētu šeit būt nelokāmākiem un nepadoties, jo mums, kā vidas komitejai, e, tā tad e, ir jāsniedz šeit atzinums, jo tas mūsu ikdienas darbā ir ļoti svarīgs jautājums. Tā, mums ir atlikuši tikai dažas minūtes, tāpēc tās e, uzreiz gribētu izmantot un uh, Kurtienes kundze nākamā, lūdzu. Viņa ir ēnu referente. Nu? Nē? Kristēvis. Uh, Ļoti īsi atbalstu jūs sacīto. Un šī problēma ir nepārtraukta, un mums ir jāatrod risinājums. Domāju, ka rezolūcijā es nezinu, kā notiek diskusijas, kā mēs virzāmies uz priekšu, vai kurā līmenī, priekšsēdētā līmenī, vai citur notiek diskusijas par to, kā mēs runāsim ar padomi par grūtību atrisināšanu, par šo grūtību, kas aizņem tik daudz mūsu laiku. Un atkal ir piemēri, arī citas komisijas, komitejas var šeit sniegt savu arti, ar tautai, skaitā arī mēs. We've, we've in... Un Eh, mums ir jādomā par to, kā mēs varam eh, komitejās veidot praktisko darbu pārskatu, kā mēs turpinām savu darbu, kur mēs gūstam panākumus. Un turpināt virzīt šo jautājumu. Es strādāju pie līdzīga jautājuma zilsaimniecības komitejā, un Viena no problēmām ir tā, ka mēs parlamenta un padomis pārstāvi nesēžam pie viena sarunu galda un nemēģinam rast eh, ceļu pa kuru virzīties. Mums kaut kurā brīdī ir vienkārši pragmatiski jāsēžas pie galda un jārisina šie jautājumi. Satuhasi. Paldies, Satuhasi. Okay, thank you very much. Paldies. Piekrītu priekšsēdētājam. Un domāju, ka Kristēvis priekšlikums ir noderīgs. Praktiski ik viens, kurš ir piedalījies trilogos, redz, kā padome vienmēr cenšas pātrināt eh, un iespiest eh, ieviešanas aktus un nevis deleģētos. Piemēram, vakar bija sarunās, kur me, r, tika lemts par eh, par mm, pasākumiem, no, kur no sešiem pieci E, izrādījās kā ieviešanas akti. Un to mēs varētu attiecināt arī uz pašreiziem kritērijiem de deleģētiem aktiem, un tāpēc es e, domāju, ka to vajadzētu norādīt, e, pasvītrot vairāk nekā Grotis kunga mm, projektā. Taču pamatā es piekrītu, ka Šis ir jautājums, kurš izklausās ļoti garlaicīgs, tomēr tas ir ārkārtīgi svarīgs. Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties, un tagad gribētu dot Eiropas komisijas pārstāvim lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es eh, domāju, ka no komisijas puses mēs noteikti atbalstām to, ka šis jautājums tiek apspriests Eiropas parlamentā. Šis ir labs brīdis, laba izdevība pārskatīt praksi un līdzinējo pieredzi. No vienas puses var teikt, ka sistēma darbojas ļoti labi, jo mēs jau esam pieņēmuši apmēram 55 deleģētos tiesību aktus un viss norit uh, diezgan gludi. Institūcijas sāk pierast pie jaunās sistēmas un sāk to mācēt lietot. Bet, protams, ir arī uh, virkne konfliktu likumdošanas procedūrās, jo īpaši, kas attiecas uh, šo nošķiršanu starp delegētiem un ieviešanas pilnvarām. Un šeit komisija nav tāda uh, izvēle starp vienu vai otru, ka mums būtu kāda prioritāte. Mēs skatām katru gadījumu atsevišķi, skatām pilnvaru būtību, kāds ir nepieciešams, lai ieviestu pamattiesību aktu. Un to darot, mums ir jāskata uh, līgums un uh, kritērija, ko tas nosaka. Un tur ir noteikti zinām kritērija. Uh, tātad eh, grozīt, eh, papildināt, tas nozīmē, ka tiek pievienots jauns normatīvais saturs, tā ir deleģētā pilnvara, deleģētās pilnvaras un vienkārši ieviešanas pilnvaras ir eh, vienkārši ieviest to, kas ir noteikts pamattiesību aktā. Bieži komisija tiešām uzstāja, lai tiešām tiktu nošķirti šie divi akti sarunās. Uh, Tātad ir jārunā par uh, pamatiesību akta legalitāti un par uh, atvasinātiem tiesību aktiem, jo komisija nevar papildināt vai grozīt uh, pamatiesību aktus, ja tai ir tikai ieviešanas pilnvars. Piemēram, komisijai vienā gadījumā pat bija jāvēršas tiesā, lai precizētu šo te norobežošanas jautājumu. Tas bija biocīdu gadījumā. Un tāpēc mums tiešām ir žēl, ka bieži, šien, bieži vien šis jautājums par delģētiem vai ieviešanas aktiem tiek atstāts uz sarunu beigām, jo mēs arī gribētu, lai šis jautājums tiktu atrisināts uh, sarunu sākumā vai vidū, vismaz tajā pašā laikā, ka tiek apspriesta būtība, jo beigās tas bieži vien kļūst par tādu iemeslu nenoslēgtā vienošanās, un tas var apšaubīt uh, ļoti labus rezultātus, kas ir sasniegts sarunās. Uh, Varbūt vēl viens punkts par uh, pašu tekstu. Mēs redzam, ka šeit ir viena detaļa, kur tiek piedāvāts uh, ievies šo vienu mēnešu kontrols periodu pēc tam, kad komiteja ir sniegusi uh, atzinumu par uh, īstenošanas akta projektu. Mums šeit jāsaka ar jauno komitoloģijas regulējumu, kas tika pieņemt koplēmumā, pieņemts koplēmumā un jauno likumdošanas procedūru. Uh, ir ne tikai atcelts šis kontrols periods, bet ir, ir ieviesta cita kontrols forma, kur parlaments var uh, kļūt aktīvs uh, jebkurā ieviešanas akta sagatavošanas procesa posmā. Tiklīdz uh, ieviešanas akts ir iesniegts, tad parlaments vienkārši var, un tas ir komisijas paziņojumā rakstīts, ka, uh, ko komisija pieņēma 2011. gadā, pēc eh, komitoloģijas reģistrā apstiprināšanas. Tātad parlaments, parlamentam vienkārši ir jāsignalizē, ka tas eh, varbūt eh, vēlas izpildīt savas kontrolas funkcijas un tāpēc tas tiešām būtu ļoti žēl, ja atkal tiktu ieviest šis sarežģījums, administratīvs sarežģījums, kas bija šis viena mēneša kontrolas periods pēc tam, kad komiteja pieņēma lēmumu jo no pieredzes mēs zinām, ka tas gandrīz nekad netiek izmantots. Un uh, tiešām ir ļoti neliels skaits uh, dokumentu attiecībās, kuriem šis noteikums tiek izmantots. Un citos gadījumos, kad tas netiks izmantots, uh, šie ieviešanas akti vienkārši uh, karāsies gaisā vienu mēnesi un visiem būs jāgaida, kamēr tie varēs tikt pieņemti. Tas bija vienkārši par šo nelielo aspektu. Paldies! Paldies! Paldies komisijai, paldies uh, par debatēm. Un man, protams, jāpiekrīt Satu Hasī, ka šis jautājums sākumā neizklausās īpaši interesants, bet uh, šis temats uh, ir tāds, kur ir ļoti liela neredzamā aizberga daļa. Un um, šeit tiešām ir jāizlemj katrā gadījumā atsevišķi, Un man ir prieks, ka mēs šeit parlamentā uh, esam nolēmuši skatīt šo jautājumu un ka vadošā būs juridiskā komiteja. Pieņem zināšanai to, ko teica Satu Hasi un arī Kris Dēvis teikto, pieņem zināšanai un es ar interesi gaidu grozījumus, kas tiks iesniegti. Uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. maijs un paredzēts, ka 29. un 30. maijā būs balsojums komitejā. Uh, Paldies uh, visiem par uzklausīšanu, uh, tiem, kas vēl ir šeit palikuši, un tiksimies precīzi uh, trijos pēcpusdienā, lai uzreiz sāktu balsot. Visiem novēlu jauku pusdienlaiku, labu aptīti!